Bene, innanzitutto una variazione dell'ordine del giorno. Labi, tad es gribētu sākt ar to, ka paziņošu vienas eh, izmaiņas darba kārtībā. Desmitais darba kārtības punkts - strateģiskais ietvars Eiropas Savienībā, palīdzot eh, attīstības valstīm uh, risināt pārtiks nepietiekamības problēma. Tas bija paredzēts rīt no rītā, bet mēs ierosinām to pārcelt uz darba kārtības punktu. Uh, pirms darba kārtības punkta 8, numur 8, jo Tarabellas kungam rīt no rīta būs jādodas prom. Tā tad būs 10. darba kārtības punkts un pēc tam 8. Ja līdz šīs sēdes beigām nekādu komentāru nebūs, tad iepriekšējās sēdes protokols tiks pieņemts. Vēl es gribētu jums atgādināt, ka šīs dienas sanāksme tiek pārraidīta un vēl ir arī telpa, kurā var noklausīties šeit notiekošās diskusijas. Rītdien sanāksme notiks Pols Pāk ēkā. Nu, lūdzu, neaizmirstiet to. Tātad es gribētu visus sveikt mūsu vidū, jo īpaši komisāru Čolus kungu. Es gribētu sākt šo sanāksmi ar to, ka es gribētu jums atgādināt, ka es pārstāvu Eiropas parlamentu oficiālajā lauksaimniecības ministrus sanāksmē. To ļoti labi organizēja Beļģijas prezidentūra. Galvenā tēma bija gaidāmā lauksaimniecības politikas reforma un te tika paredzēti elastības pasākumi intervencēm, ņemot vērā īpašās eh, vietējās vajadzības. Savā runā es uzsvēru uh, Eiropas parlamenta nostāju, kas parādās Čorģa Lājona ziņojumā. Vēl es arī pastāstīju, ka šis ziņojums ataino mūsu komitejas nostāju. Mums būtu jāpārtrauc runāt par šo kopējo lauksaimniecības politikas eh, reformu tīri par eh, naudas eh, pārdalīšanu. Nav runa par to, kura dalībvalsts cik naudas saņems. Galvenais ir, lai šī politika būtu sabalansēta un lai kopējā lauksaimniecības politika turpmāk varētu stāties pretī izaicinājumiem, kas to gaida. Uh, Un Eiropas parlaments tagad ir aktīvs eh, darbinieks koplēmuma procedūrā, un tātad mēs strādājam roku rokā ar citām Eiropas Savienības iestādēm. Tātad 17. novembrī atbildīgā komiteja ehm, nāks uz mūsu komiteju, lai pastāstītu par uh, vadlīnijām tuvākiem diviem gadiem. Labi, tad līdz ar to es gribētu sākt viedokļu apmaiņu ar komisāru. Tad komisārs mums pastāstīs par savu 2011. gada darba programmu. Šī, šajā programmā ir ļoti daudz priekšlikumu ideju šim rudenim. Tas ir uzskatāms par kvalitatīvu programmas izklāstu un cerams, ka jūs varēsiet par to pastāstīt. Komisārs ir strādās par, stāstījis par strateģisko ietvaru eh, attiecībā uz struktūru politiku. Lūdzu, komisāru vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jūs jau izdarījāt daļu man darba, jo jūs jau eh, pastāstījāt par dažām prioritātēm kas komisijai ir lauksaimniecības nozarē līdz šī gada beigām. Bet tas arī labi attaino to, ka starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju vāda laba sadarbība. Un tāpēc es jau sacīju, es pateicos, ka jūs man vēlreiz šeit uzņemat lauksaimniecības lauka attīstības komiteja, un man ir liels prieks strādāt kopā ar jums. Tomēr šī ir pirmā reize, kad es nu jūsu priekšā nāku kā Eiropas komisijas komisārs, lai jums pastāstītu par darba programmu. Tas ir saskaņā ar Lisabonas līgumu, un tas arī turpina Barozo kunga uzsākto plenārsēdē Strasbūrā. Un es konkrēti runāšu par lauksaimniecības jautājumiem. Priekšsēdētāja kungs jau norādīja, ka 17. novembrī pēc pusdienā es atkal būšu jūsu vidū, lai jums pastāstītu par visjaunākajiem paziņojumiem no komisijas puses lauksaimniecības politikas lomā. Tas būs vēl, tā sakot, karstas idejas Un tādā veidā tad mēs varēsim sākt dialogu saistībā ar šo komisijas paziņojumu. Bet vispirms arī man ir svarīgi saistībā ar šo darba programmu līdz šī gada beigām ir tas, ka jāievēro šis ietvars, par kur mēs esam sprieduši kopā ar jūsu politisko grupu koordinatoriem. Uh, Tā tad, kā rīkoties saskaņā ar Lisabonas līgumu? Mēs esam uh, apņēmušies pildīt savus solījumus uh, līdz šī gada beigām. Mēs līdz ar to esam apņēmušies sagatavot programmu uh, lauksaimniecības politikas jomā. Tātad tie būs četri pamat jautājumi par kopīgajiem tirgiem lauksaimniecības jomā par eh, lauksamniecības attīstību, par eh, kopējo lauksamniecības politiku un par tiešajiem maksājumiem. Saskaņā ar eh, mūsu paredzēto darba grafiku drīz vien komisija spēs jums pastāstīt par lauksaim, lauku attīstības un tiešo maksājumu regula, un eh, līdz eh, decembra beigām mēs eh, tad spēsim jums pastāstīt par pārējām, pārējām divām regulām. Un pēc tam darbs turpināsies ar dažādām, dažādiem citiem priekšlu, priekšlikumiem, ar fakultatīvajām modulācijām, ar bioloģisko produkciju, par uh, lauksaimniecības produktu kvalitāti, par uh, gāzētiem dzērieniem un tā tālāk. Tātad pēc tam darbs turpināsies ar iespējams mazāk svarīgiem, eh, svarīgām regulām, kam tomēr arī ir sava nozīme, sava vieta kopējā lauksaimniecības politika. Kā jūs zināt, mums ir uh, daudz tiesību akti, kas vēl ir jāsaskaņo. Un jūs jau esat mums devuši uh, iespēju iesaistīties kopīgajā lauksaimniecības politikā. Un vēl es gribu sacīt eh, to pašu, ko es jau sacīju eh, politisko grupu pārstāvu sanāksmē. Šis eh, darba kalendārs 2010. un 2011. gadam, iespējams arī 2012. ir tik garš ne tāpēc, ka mēs lēni strādājam, bet tāpēc, ka ir daudz tēmu, kas ir jānodrošina, kas ir jāatrisina, un ka vairākas uh, nodaļas, vairāki, vairākas iesaistītās puses strādā ies uh, līdztekus. Tad, te ir runa, piemēram, par juridisko dienestu, kas arī gatavo kopējas lauksamniecības politikas reformu. Bet, kā jau es jums sācīju, pateicoties šīm debatēm ar Eiropas parlamentu, mēs jau varam nodrošināt kopējas lauksaimniecības politikas reformu. Un tad es vēl gribētu nedaudz precizēt par kādu ideju, kas parādījās presē, par kopējo vēstu, par vēstuli, ko es no, nosūtīju Damanaki kundzei Te bija runa par strateģiskās pilotāžas uh, projekta izveidi sociāliem fondiem, attīst, lauku attīstības fondam un zivsaimniecības attīstībai. Taču es gribētu sacīt, ja vēl nav gluži tas skaidrs, te nav runa par atteikšanos no lauku attīstības programmas par labu vienam kopīgam uh, Eiropas struktūra fondam. Katrs fonds saglabā savu pašu budžetu, katram fondam ir savi mērķi, katram fondam arī ir savas regulas, kas reglamentē tā darbu. Vienīgais, par ko šeit ir runa, tai ir runa par kopīgo strateģisko ietvaru, kas nodrošina sinerģiju koordināciju starp šiem četriem instrumentiem. Uh, Jūs zināt, tad, kad es atnācu uz uzklausīšanu pirms manas nominācijas, es skaidri pateicu, ka manā skatījumā lauku attīstības politikai ir sava vieta kopējā lauksaimniecības politikā, bet es tomēr uzskatu, ka ir jānodrošina labāka koordinācija ar citiem struktūra instrumentiem, un tas ir mūsu pašu interesēs tas, kurš nodrošina iekšējo eh, kopējo lauksaimniecības politiku un arī lauka attīstības politiku. Eh, tam visvairāk arī interesē, lai būtu šī koordinētā darbība ir tādas palākās zonas, kuras neskar ne lauku attīstības fonds, ne kopējie, ne struktūra fonds un dažkārt tādēļ rodas eh, pārpratumi vietējā līmenī. Mērķis ir arī nodrošināt labāku īstenošanu finanšu līdzekļu ieguvējiem, tas tad attiektos gan uz privātajām iesaistītām pusēm, gan uz eh, reģionālajiem un eh, pašvaldību spēlētājiem. Manā skatījumā tādā veidā tā arī kopējā lauksaimniecības politika uh, ar lauku attīstības politiku varēs labāk īstenot 2020. Eh, gada Eiropas Savienības stratēģiju. To es gribēju sacīt, lai šeit nebūtu nekādu pārpratumu. Tā es gribēju jums pastāstīt, kāpēc man bija šāda institīva. Un tālāk runājot par darba programmu līdz šī gada beigām, mūsu svarīgā mm, likumdošanas pakotne sadarbībā ar Eiropas parlamentu ir saistīta ar kvalitāti. Decembrī es nākšu jums priekšā ar kvalitātes pakotni Un eh, Eiropas parlaments ir balsojis par eh, Skotā kunga ziņojumu, un mērķis ir nodrošināt labāku aizsardzību un skaidrāku definīc, definīciju kvalitātes uh, zīmēm un arī izcelsmes zīmēm uz produktiem. Un es ceru, vismaz tas tāds ir mans mērķis, tādā veidā uh, tiks padarīt spēcīgi tie instrumenti, kas saistīti ar tradicionāliem kvalitātēm vai arī tradicionāliem produktiem. Un tādā veidā arī tiks izveidota īpaša marķiem sistēma vietējā, vietējai produkcijai. Un tiks izveidota arī sistēma, lai tirgu laistu produktus. Katrā ziņā pateicoties šai kvalitātes pakotnei un tam, ka tiks pieņemti citi, tiks pieņemti citas regulas, tiks eh, nodrošināts arī skaidrs marķējums ar ražotnes eh, vietai. Tātad līdz gada beigām, eh, līdz tekušai kvalitātes pakotnei, tiek strādāts arī pie piena pakotnes. Un te ir uh, runa, uh, pamatoties uz augstā līmeņa grupas uh, eh, secinājumu, es zinu, ka arī jums bija uh, sadarbība komagri grupā un ar pa padomi. Mans mērķis ar šo piena tiesību aktu pakotni ir panākt, lai tie, kas darbojas piena nozarē, ražotāji, varētu sagatavoties izmaiņām ar piena kvotām. Piena sektoram ir nepieciešams tāds instruments, kas tam varētu nodrošināt zināmu stabilitāti perspektīvā, jo ražotājiem ir jāspēja uh, pamatot investēt šai nozarē. Tātad tie būtu instrumenti, kas e, cerams e, izdarīs labu ietekmi uz šo jomu un nodrošinās profesionālo organizāciju sadarbību. Un te būs arī ar vien skaidrāka un nozīmīgāka loma profesionālajām organizācijām un tiks nodrošināts caurskatāmība tirgū pateicoties tai, profesionālās asociācijas un organizācijas arī varēs skaidri paust savu viedokli diskusijās. Un tā tad arī tiks nodrošināta pareiza attīstība attiecībā uz, piemēram, cenu politiku. Un nu, tāds ir mūsu priekšlikums. Un vēl tā tad ir, es jau pieminēju, paziņojums. Uh, kuru mēs jums, um, ar kuru mēs nāksim klājā novembra beigās. Ar to tiks uzsāks uh, sabiedrības debates, konsultācijas. Un tātad Eiropas parlamentam šeit ir koplēmuma procedūra spēlētāja loma. Nākošā gada jūlijas sākumā tad uh, šīs tēma tiks noslēgta, bet tātad šī novembra beigās mēs uzsāksim diskusijas uh, koplēmuma procedūras ietvaros. Šādi ir šie pamat eh, projekti tiesību aktiem līdz šī gada beigām. Katrā ziņā mums vēl būs iespēja par tiem runāt. Lielas paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Mums ir ļoti garš runātājs saraksts. Tūlīt sāksim ar frakciju pārstāvjiem Alberts Dess. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies, komisāri, par to, ka jūs e, šodien ieradāties lauksaimniecības komitejā un e, esat ar mieru ar mums diskutēt. Es runāšu īsi, jo ir ļoti garš, kur runātājs saraksts. Es e, varu tikai var tikai atbalstīt to, ka atbilstoši Lisabonas nolīgumam tiek īstenoti un ieviesti noteikumi, un par to arī rūpējas parlaments, un ar to ir saistīti dažādi turpmākie lēmumi. Bet es pievērsīšos tam, ko jūs teicāt par kvalitātes pakotni, un te no nu es gribētu jautāt, uh, Vai mums vajadzētu iekļaut arī uh, tirgus pārvaldības instrumentus lauksaimniecības politikā? Pagājušo gadu mēs pieredzējām, uh, cik svarīgi piena uh, jomā bija šie tirgus instrumenti. Jūs pievērsāties tēmai, eh, un te ir bijuši arī preses paziņojumi un, un jārunā ar komisiju, bet ja tiks izstrādāt eh, šāda vēstule eh, komisijas priekšsēdētājiem, tad cerams, ka lauksaimniecības komiteja tiks informēta. Uh, Un lai mēs, eh, lai šāda te vēstule netiktu aizsūtīta bez mums, tā ka mēs neko nebūtu zinājuši par šādu dokumentu. Un eh, es varu teikt tikai savas frakcijas vārdā. Mēs eh, priecājamies par šiem uzdevumiem, kas mums tagad būs jārisina lauksaimniecības komitejā. Un manas frakcijas biedri. Uh, Tāpat kā cerams arī citu frakciju biedri ir ārkārtīgi motivēti turpmāk strādāt, lai eh, veidotu perspektīvu kopīgu lauksēmniecību turpmāk Eiropā. Man ir prieks ar jums sadarboties. Paldies, Albert. Luis Kabrasantos. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es eh, vēlētos eh, norādīt, cik priecīgs esmu par to, ka šodien ieradāties un eh, mēs esam vairāk nekā gatavi sadarboties ar komisiju. Mums, mēs esam apņēmības pilni attiecībā ar jūsu izklāstīto darba programmu, bet man ir divi konkrēti jautājumi, ko es vēlētos uh, uzdoties, uzdot vēstuli no trim komisāriem, ko jūs nu pat, eh, no četriem komisāriem, ko jūs pieminējāt. Mūsu grupai ļoti patika šī vēstule, un tā bija saistīta ar vienu no argumentiem dok dokumentā par KLP nākotni, ko mēs atbalstījām pagājušā gada aprīlī. Līdz ar to sociālistu grupai bija liels prieks konstatēt, ka komisija ir reaģējusi uz mūsu aicinājumu. Es vēlētos zināt, kā jūs plānojat, eh, kādu jūs redzat šo atšķirīgo fondu savstarpējo miedarbību, ja jūs varētu to izklāstīt detalizētāk, tas būtu burvīgi. Un es vēlos uzdot arī politisku jautājumu. Kā jūs varbūt zināt, pagājušo nedēļu divi no eh, Eiropas uh, Savienības valstu ietekmīgākajiem ministriem pieņēma lēmumu un uh, nāca klajā ar dokumentu, taču šajā dokumentā bija aspekts, uz kuru mums ir jārēģē. Turklāt asi šajā dokumentā Vācijas un Francijas ministri norādīja, ka pirms sākas jebkādas sarunas, pirms tiek noteikti jebkāda kritērija atbalsta samazināšanai finansējumam ir jāpaliek neskartam tādam, kāds tas ir šobrīd. Šī nostāja, mūsuprāt, ir satraucoša. Tā ir satraucoša visiem, kuri vēlas, lai KLP būtu godīgāka un sabalansētāka zemniekiem dalību valstīs. Tāpēc es vēlētos zināt, kāda ir komisijas attieksme pret šo pozīciju, vai tā ir tikpat noraidoša kā manējā. Un mums ir uh, vēl zināmas bāžas, komisāra kungs. Proti, ir jāpatur prātā neprognozējamie notikumi, kas mēdz atgadīties. Piemēram, graudaugu cenas pieaugums, kas eh, manā valstī eh, jau kļuvis bēdīgi slavens plašsaziņas līdzekļos. Un es domāju, ka tas attiec ietekmē arī gaļas cenu, un es gribētu zināt, kāds ir komisijas viedoklis par šīm tendencēm. Vai mēs varētu sagaidīt vēl cenu kāpumus, un vai komisija kaut kādā veidā plāno cīnīties ar to? Atvainojiet, paldies, un atvainojiet, ka es te novirzījos. Džordžam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. E Arī es priecājos par to, ka komisārs ir eh, šodien šeit ar mums. Eh, šai eh, komitejai ir diezgan saspringta darba kārtība. Es gribētu koncentrēties uz laika plānojuma jautājumiem. Šie noteikumi, ko jūs plānojat ieviest KLP kontekstā, vai jūs droši zināt, ka mums izdosies pieturēties pie laika plānojuma darba slodzes dēļ, vai arī jūs uzskatāt, ka tiesību aktu ieviešana, kas ļauj mums nodrošināt atbilstību Lisabonas nolīgumam, ir e, tāds vienkāršs process e, parlamenta darba kārtībā? Otrs jautājums attiecas uz strateģisko vienošanos, kas jums ir ar citiem komisāriem. Es varētu to apsveikt, Šķiet, ka šis eh, nolīgums attiecas arī uz budžeta eh, pozīciju eh, aizstāvēšanu noteiktās jomās, un varbūt jūs varētu īsumā komentēt arī to, tātad šo komisāru strateģisko pieeju budžeta jautājumā. Un visu beidzot, leģislatīvā pakotne nelabvēlīgākajiem apgabaliem. Uh, Nav runas par eh, laika planojumu šajā jautājumā, vai jums ir kāda nostāja? Dalību valstis, cik es saprotu, jau analizē jaunos eh, biofizikālos kritērijus, un eh, vai jūs varētu komentēt, kāds ir turpmāk veicamais darbs, vai jūs jau vēlaties nākt klajā ar tiesību aktiem, un vai tie ir plānoti tai pašā laikā, kad tiesību akti attiecībā uz KLP? George, James. Paldies, Džordž. Tagad um, Nikolson kungam vārdu dodu. Es arī jau varētu apstiprināt uh, virkni no iepriekš teiktā un kopā ar iepriekšējiem runātājiem. Es priecājos, um, ka jūs esat šeit, priekšsēdētāji tas, ko jūs šodien esat te, jau teicis, ka šī komiteja eh, ne tikai tuvākajos mēnešos, bet pat tuvākajos gados būs ārkārtīgi aizņemta. Es patiesi domāju, ka šobrīd būtu laiks doties eh, uz priekšu eh, no tādas nogaidošas uzklausošas pozīcijas uz tiešām darba pozīciju, jo pārāk daudz mēs runājam un spriežam un pārāk maz daram un cilvēki. Uh, Uh, sāk jau uztraukties par to, kā tad tiks pildīts tas, ko, kas tiek runāts un solīts. Es domāju, ka šobrīd šīs komitejas izaicinājums ir uzņemties atbildību kā uh, kopalēmuma uh, pieņēmējiem, lai nākotnē KLP patiešām kļūtu realitāte šīs te izmaiņas. Un es zinu, ka tā darba kārtība un tas darba daudzums, ko esam uzņēmušies, ir ārkārtīgi milzīgs. Man vēlreiz ir jāapst, jāuzsver viens punkts. Nav labi, ka mēs kā šīs komitejas dalībnieki uh, lasām presē, uh, uh, kaut ko, ka ir šāda uh, vēstule, kopēja parakstīta vēstule, un ka mums tas jāuzzina no preses, ka mēs par to neesam informēti pirms tam. Arī to, kas ir rakstīts šajā vēstulē. Es esmu uh, pilnīgi pārliecināts, ka kopējā lauksaimniecības politika, tāpat arī kopējā zivsaimniecības politika ir uh, kopējs darbs, un mēs nedrīkstam. Uh, tērēt uh, naudu uz papildus birokrātiju un domāt par to, ko kāds varētu pa priekšu kulāros izdomāt un pēc tam tikai ar to iepazīstināt plašāku publiku, pat ne plašāku publiku, mūs, kas ir tieši atbildīgi par to visu, kas šeit notiek. Un es tikai vēlreiz gribu uh, uh, uh, apstiprināt savu gatavību, ka esam. Um, gatavi strādāt ar jums kopā un arī gribu uzsvērt to, ko iepriekšējie runātāji teica Portugāles kolēģis par to, kas notiek graudaugu tirgu, kā tās cenas uh, paceļās. Uh, milzīgos augstumos, manuprāt, vairāk kā 125% palielinājums iepratīm pagājušā gada cenām, kas arī i, nesīs sev līdz gaļas cenas celšanos. Un tātad mums ir jācenšās apkarot šāda, uh, uh, šādu notikumu tirgos. Paldies, došu vārdu Mārtinam. Jā, komisār, jūsu ambiciozā programma, kas paredzēta turpmākajiem mēnešiem, eh, parlaments te ir vēlējies piedalīties eh, koplēmumu procedūrā, un eh, šeit mums ir pieeja, kas varbūt sniedz pāri atsevišķām interesēm, un man patīk tas, ko jūs esat akcentējis komisāra kungs, un patīk arī sabiedriskās konsultācijas, piemēram, kongress jūlijā. Un tas uh, parāda, ka pastāv pastiprināta interese par lauksaimniecības politiku, mm, jo tā nav tikai atsevišķa joma, bet tā nāk eh, kopsolī ar virkni citu jomu. Un mums vajadzētu censties arī turpināt tālāk šo diskusiju procesu, tostarp arī parlamentā. Un uh, visu beidzot mums kā lauksēmniecības nozares pārstāvjiem uh, ir ar ko parlamenta kolēģiem jāpārunā arī finanšu ietvers, uh, lai tas vienreiz būtu sagatavots. Pēdējā laikā ir nodot vairāki svarīgi ziņojumi, piemēram, Bovē ziņojums eh, attiecībā uz lauksaimniecības reformu, un es gribētu zināt, vai eh, kaut kādas pieejas no tajiem jau ir pārņemtas, un jautājums arī par pienu. Pēdējā komitejas sanāksmē diezgan eh, daudz tika runāts par piena tēmu, un es domāju, ka ir daudzi kolēģi, kuriem joprojām ir jautājumi gan par ražotāju līdzdalību, gan par tirgus stabilitāti, gan par daudzumu ierobežošanu, tirgus kontroli. Viņi ir diskutējuši par šo tēmu, un e, jautājums ir, vai mēs esam gatavi nākt klajā ar kādu priekšlikumu. Tas ir e, sarežģīts jautājums, tomēr es e, priecājos, ka jūs tam pievērsāties. Un eh, arī šajā jomā mēs kā lauksaimniecības komiteja esam ieinteresēti turpmāk strādāt, lai mums būtu kopīgas nostādnes. Turpmākajai lauksaimniecības politikai svarīgi ir izveidot stabilu ietvaru, un eh, tādā veidā tā jāpadara atšķirīga no politikas, kāda mums bija pēdējo gadu laikā. Ir skaidrs, ka arī turpmākajos gados mums ir jāveido tāda politika, ar kuru mēs varētu rēķināties, un es ceru, ka uh, jūs uh, izvēlēsieties pareizos akcentus jūsu 17. novembra paziņojumā. Mēs piedāvājam savu konstitūciju Un, eh, kā jau ir pierādījies, mēs labprāt iesaistītos eh, procesā. Paldies, Mārtiņ! Fontāns kungs! Paldies, komisāra kungs! Eh, komisārs vienmēr uzklaus to, ko mēs gribam teikt, cik esmu novērojis, un paldies par to. Uh, Mēs uh, saņēmām ārkārtīgi labu ziņojumu no Skorsija kunga attiecībā uz kvalitātes pakotni un uh, cik tas attiecās uz šo pakotni. Man ir jautājums, vai šajā pakotnē ir kaut kas tāds, kas ļautu mums neimportēt pārtikas produktus uh, no ārpuses Eiropas Savienības ārienes, kas um, nesakrīt ar mūsu kvalitātes standartiem, tātad kas ir zemāk par e Eiropas kvalitātes standartiem tādējādi, kas tieši sliktā nozīmē ietekmē mūsu uh, ražotājus, tātad zemniekus. Paldies! Un uh, tagad uh, e- intervenču laiks, 16 cilvēki, un, un tā kā mums ir tūlīt pat arī e, darba seminārs paredzēts, mums jādod arī laiks komisāru kungam atbildēm, un es ceru, ka viņš vismaz dažas no intervencēm varēs uzklausīt, un tad arī man norādīs, kad drīkst, e, kad viņš grib atbildēt. Paldies! Paldies, komisāra! Sirsnīgi sveicu jūs eh, pie mums lauksaimniecības komiteja un liels paldies par to, ka jūs atkal eh, diskutējat ar mums. Man ir eh, prieks par šo ziņojumu. Mm, par to, ka mēs pievērsāmies otriem pilāram un sadarbībai ar citiem uh, komisāriem. Citi runātāji jau skaidri parādīja, ka šis ziņojums no vienas puses ir vajadzīgs, bet no otras puses uh, ir uh, jārunā par to, kā mēs izvairīsimies no dubultošanās, pārklāšanās un kā mēs veidosim skaidras nostādnes. Es gribētu arī nepārprotami uzdot jautājumu, kur jau pieminēja kolēģis Lajons. Ir svarīgi runāt ar citiem komisāriem. Un ir ļoti svarīgi pirmām kārtām vest sarunas ar budžeta komisāru, lai raudzītos, eh, kādus risinājumus mēs varam rast nākotnē. Arī Kabulas de Sandus kunga ir teiktais svarīgs. Mums ir jāņem vērā arī ekonomiskie aspekti, jo šīs visas lietas darbojas kopā. Man ir jautājums arī komisāram. Cik lielā mērā jūs kā lauksaimniecības komisārs esat iesaistīts divpusējās sarunās? Mums ir vienošanās ar Koreju, kas uh, mums sagādā lauksaimnieciska rakstura problēmas. Es biju delegācijā uz Kanādu, un uh, man šķiet, ka vienošanās ar Kanādu lauksaimnieciski nav jārisina. Netiek risināt tik augstā līmenī kā citas, citu jomu nolīgumi. Uh, Es saprotu, ka tas varētu būt tāds uh, blakus jautājums, bet pamat jautājums ir, kā jūs esat iesaistīts šajā procesā. Paldies! Okay. Allora, il commissario risponderà a tutti, però adesso darò la parola. Paldies! Eh, komisārs centīsies atbildēt visu jautājumus, un tagad došu vēl papildus Uh, iespēju jautājumiem, un tad komisārs atbildēs uz šiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies, komisāra kungs. Es vēlējos pateikties par to, ka esat šeit mūsu vidū komitejā un arī par to, ko jūs esat prezentējis, karā jūs izklāstījis savu darbā prioritātes. Es gribēju vēlreiz pajautāt par dažām lietām. Pirmām kārtām, kopējās lauksaimniecības politikas nākotne. Mēs esam jau apmainījušies ar viedokļiem ar jums, un, kā jūs teicāt, 17. novembrī mums arī būs šāda ideāla iespēja eh, detalizēt iepazīties ar komisāra uh, redzes uh, punktu uz KLP. Un otra lieta, kuru gribēju, es gribēju dzirdēt skaidru komisāra atbildi uz uh, graudaugu cenām, ko jau pieminēja iepriekšējā runātāja, un arī graudaugu cenu palielināšanos ietekmi uz gaļas sektoru. Tātad uh, Eh, piemēram, cūkopji eh, jau ir eh, šo te graudaugu cenu pieaugumu asi izjutuši savā rūpalā. Un es saprotu, ka komisārs arī ļoti labi saprot, ka pašizmaksas šobrīd ir ārkārtīgi palielinājusies, jo pašizmaksas no, sastāv no 60% no pašizmaksas uh, sast, uh, ir atkarīga no uh, tieši no uh, uztura šiem te dzīvniekiem. Līdz ar to mēs uh, varētu būt arī tādā krīzes situācijā, gan ka graudaugu, gan gaļas cenas kāps. Un pagā, vakar es, manuprāt, dzirdēju um, Eh, ka, vai, ka graudaugu uzkrājumi, poli, uzkrājuma politika ir izmainījusies un izmainīta. Vai tā ir taisnība? Paldies! Paldies, priekšstādāja kungs, saka Tarabels kungs. Ir eh, Francijas un eh, Vācijas vienošanās 14. septembrī par lauksaimniecības jautājumiem, un šajā nostājā parādās eh, viens trūkums. Tā uzskata, eh, ka tas, ka cenas eh, lauksaimniecības produktu tirgu ir nestabilas, ir, ir kaut kāds fakts, no kura nekāda nevar izvairīties. Uh, tas ir kaut kas fatāls. Es gribētu zināt, vai jūs uzskatāt, ka tāda ir e, fatalitāte, tāda ir neizbēgamā situācija, vai arī varbūt tajā 17. novembra prezentācija jūs varētu būt mazliet proaktīvāks un cīnīties pret šo e, ekstrēmo cenu kāpumu. Jo es varu jums skaidri pateikt, ka Eiropas parlamenta nostāja būs pilnīgi stingri pret šo te cenu kāpumu, neatkarīgi no tā, kur uz kuru, uz kuru eh, sektoru tas attiec. Kaļināskī kungs lūdzu. Paldies, komisāra kungs. Komisija ierosina ka dalību valstīm ir iespējams ierobežot uh, vai arī pilnīgi eh, neļaut to teritorijā ienākt eh, ģenetiski modificētajiem produktiem. Pat tad, ja šie produkti jau tika apstiprināti Eiropas līmenī. Tāpēc mans jautājums ir šāds. Vai komisārs pieņem to ka pastāv dažādas eh, kompetences jomas kopējā lauksaimniecības eh, politikā, jo dažas dalībvalsts var liekt eh, ģēmo un citas atkal nē. Līdz ar to tad te būs arī atšķirīgas konkurētspējas dažādām dalībvalstīm. Un kā komisija skatās šo aizliegumu, ģēmo aizliegumu saistībā ar Eiropas Savienību un Pasaules tirdzniecības organizāciju? Jār, it's your time. Jā, Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi īsi jautājumi komisāram. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt äh, attiecībā uz stratēģijas dokumentu. Man šie skaidrojumi šodien bija ārkārtīgi svarīgi, bet neraugoties uz to, es lūdzu komisāru uzmanīties, lai šī uzdevumu sadale e, nekļūtu neefektīva, lai, lai mēs arī kā lauksaimniecības komiteja ļoti izteikti ņemtu vērā valstu ietvarus. Un vēl otrā lieta. Ir e, skaidrs, ka šīs problēmas varētu risināt ar e, lielo lauksaimniecības eh, reformu. Varbūt, ka te varētu būt kāda argumentācija. Paldies, priekšstādātāji kungs, saka, jā, nākošā runātāja. Paldies, komisāra Kakalēs mūsu vidū. Albertes un arī manā vārdā es gribētu skaidri teikt Santos kungam, ka. Mm, mūsu valdība nevis pieprasa atpakaļ tās naudu, bet gan tiešām grib, lai strīds tiktu risināts objektīvi. Un te vēl ir jautājums komisāram, jo īpaši saistībā ar šo piena pakotni es gribētu norādīt uz steidzamību, ar kādu jārisina šīs, šis jautājums Pagājušajā nedēļā saņēmu vēstuli no kādu vēstuli, kas man ļoti aizkustināja. Studenti Normandijā atzinās, ka pirmo reizi savā mūžā viņa saņem bezdarbnieka pabalstu, jo pirmo reizi viņai nepietiek ar to naudu, ko viņa spēja iegūt uh, kā piena nozarei strādājošā. Uh, šī vēstule man tiešām ļoti ah, skāra. Es tiešām sapratu, ka ir grūta situācija. Jūsu, es gribētu, kā jūs risināt šo situāciju jūsu priekšlikumos un vēl. Es gribētu eh, zināt, kā jūs vērtējat tos kolēģi, kuri jūsu uzdevumu neatvieglo. Es uzzināju, ka Gaļas kongress, kongresā Argentīnā Merkosur pārstāvji ir eh, nolēmuši Ei, uz Eiropu sūtīt vēl 400 eh, tūkstošu tonu gaļas uz Eiropu. Es saprotu, ka jūs neesat gluži te pie teikšanas, bet tomēr tie Eiropas Savienības pārstāvji, kas eh, pārstāvu tāda Eiropas Savienības interesi šādā kongresā ir šādi spēja vienkārši mums ietriek dūns mugurā, tad kā jūs to varat vērtēt? Mēs nespēsim darboties mūsu iedzīvotāju interesēs, ja mēs būsim zaudējuši viņu uzticību. Un es te runāju šīs komisijas vārdā, komitejas vārdā, kas jums uzdod visus šos jautājumus. Bet katrā ziņā mēs, kā lauksaimniecības komitejas pārstāvi, negribētu, ka komisija mūs pieviļ. Paldies, Mišeļa Delānša lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un paldies, komisāra kungs, ka esat te mans jautājums. Ir horizontālas dabas, un uh, tas ir vē, proti par. Um, uh, to, ko jau runāja iepriekšējie runātāji par, ko, um, par konkurences politiku. Uh, tātad uh, attiecībā uz pienu, uz pienu iepirkumiem, Bovē ziņojumā jau daudzas lietas uh, Eh, kas ir atpie, atspoguļots. Ne, tā, to nevar tikai skatīt agri komitejas eh, kopumā. Mums jāskatās arī uz konkurences padomu, konkurences komiteju, ko tā saka. Mēs jau neesam, neatrodamies te tā uz vientuļas planētas, un mums būtu jāsņem arī signāli no uh, komisijas, kādā, eh, kādā griezumā tad kopējās lauksaimniecības politikas jaunajā attīstībā eh, notiks šī piena iepirkuma procedūra, ņemot vērā augsto konkurenci. Un šobrīd man ir tādi ļoti dažādi signāli no eh, komisijas puses attiecībā uz šiem diviem jautājumiem, proti konkurenci un iepirkumu. Vai ir kāda skaidrība un gaismu tuneļa galā attiecībā uz šo jautājumu? jautājumu. Paldies, Dilāņš kundzei, došu vārdu Garsīs kundzei. Paldies! Komisāra kungs, arī es vēlējos jums pateikties par jūsu klātbūtni šeit. Varbūt varētu mums pastāstīt par 2011. gada darba programmu attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas attīstību, par, uh, proti par palīdzību, institucionālo palīdzību un kā tad tiks sadalīti uh, šie te pabalsti, jeb atbalsta līmeņi, kāda būs šis mehānisms, vai tas vēl joprojām būs uz viena maksājuma, vien vienotā maksājuma bāzes, vai arī būs kāds drošības klauzulas, kas paredzēs, eh, piemēram, problēmu gadījumus eh, tādos gadījumos, kad būs apdraudēti gaļas ražotāji, piemēram, Spānijā, gan ņemot vērā graudaugu cenu celšanos, gan arī citu uh, um, tādu ārkārtas gadījumu uh, gadījumos. Un, protams, arī jāņem vērā arī geogrāfiskais um, stāvoklis, jeb geogrāfiskais novietojums tajā brīdī, kad mēs runājam par produktu marķējumu. Vai Eiropas patērētāji var saņemt mm, kvalitīvus produktus ar pareizu marķējumu? Uh, ka eh, tas patiešām nācis no Eiropas Savienības. Ļoti bieži Eiropas Savienības eh, ražotāji eh, ražo ārkārtīgi labas kvalitātes produktus un tiem ir jāatbilst dažādiem kritērijiem, bet tāpat laikā, kā jau iepriekšējā runātāja teica, tiek iepirkt milzīgi daudz un pārtikas produkti no citām valstīm, kur kvalitāte nav tik svarīga. Mūsu kolēģi šobrīd, šobrīd eh, Venecuēlā eh, ir eh, būtībā apcietināti, viņas automašīna ir, um, viņas automašīna ir konfiscēta, tāpēc viņa nevar būt šeit un nevar atbildēt, bet viņa tieši ar to nodarbojās. Varbūt jums ir kaut kāda skaidrība. Paldies! Uh, Paldies, komisār, ka jūs šodien ieradāties pie mums un atbildējāt uz mūsu jautājumiem. Es gribētu īsumā pievērsties divām tēmām, par kurām jau runāja arī mūsu kolēģi. Pirmām kārtām par reģioniem, kas ir nelabvēlīgā situācijā, un parlamentā jau tiktu pieņemts ziņojums par šo tēmu, un tika nolēmts, ka komisijai jānāk klajā ar priekšlikumu, kas nav saistīts ar lauksēmniecības reformu, bet gan tiek skatīts atsevišķi. Uh, Un eh, te vajadzētu eh, ķerties pie ievērojumiem kompromisiem. Manuprāt, šis eh, nelabvēlīgo reģionu jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un nākotnē tas varētu attiekties arī uz valstu līdzšinējo subsidiaritāti. Ja šī uh, ja, šī, ja šis izlīdzināšanas process apstājas pie pirmā pilāra, tad vēl es vēlos pievērsties tēmai, ko pieminēja jau vairāk kolēģi, proti sarunām ar eh, trešajām valstīm, piemēram, Kanādu un Merkusūru valstīm, eh, arī ar Maroku. Mm, nu, ir ziņas, ka bijušas sarunas ar Maroku. Maroka ir ārkārtīgi svarīga lauksaimniecības produktu audzēšanas valsts. Um, dārzeņu un augļu no Marokas ir svarīgi arī manā valstī. Un Māroka ir valsts, kas atrodas Eiropas uh, Savienības pievārtē. Un, manuprāt, tāpēc ir svarīgi lai mēs, eh, lai mēs eh, neveidotu Eiropā tādu pārpludinātu tirgu. Un uh, Eiropas, uh, pretējā gadījumā Eiropas ražotāji nevarēs uh, uzvarēt šajā cenu cīņā un uh, kvantitāšu cīņā. Paldies! Jā, tā ir tāda plaši zinām problēma. Maroka Magines skundze. It is now. Nu, tagad, tagad, jā, mans mikrofons darbojās. Jāsaka, man Gilis skundz, paldies, komisāra kungs. Attiecībā uz politiku koordināciju mm, komisiju un komisāru starpā es vēlreiz gribētu uzsvērt punktu par tirzniecības un lauksaimniecības politiku. Lauksaimniecības politiku mēs pārmainam, bet te pašā laikā tirzniecības komiteja komitejā mēs darām tādas lietas, kas ir pretrunā gan ražotāju, gan patērētāju interesēs Eiropā. Un es domāju, ka mums vajadzētu aizstāvēt gan vienus, gan otrus, paturot prātā, ka tiek no, no uh, parakstītas jaunas tirzniecības uh, nolīguma pakotnes. Attiecībā uz 17. novembri es nevaru vien sagaidīt šo datumu un ļoti bažījos par tiem dažajiem signāliem, kas ir nākuši no komisiju puses attiecībā uz vienreizējiem maksājumiem, maksājumu um, sadali. Un tādēļ es gaidu, gaidu šo datumu, lai saņemtu atbildi. Piektdien jau biju īrijā, un uh, tur es saskāros ar to, kā, um, kā zemnieki un lauksaimnieki cenšas minēt, kādi tad būs šie te maksājumi, un tie tik dažādie signāli, nu tie nekāda, nekādā gadījumā nepalīdz šī brīža stat, um, statusā un stāvoklī. Uh, attiecībā uz at attīstību. Eh, Kopfinansējuma problēma problēma ir ārkārtīgi liela lauku rajonos. Um, šie rajoni ir tik nabadzīgi, ka tie nevar nākt uh, klajā ar, ar savu uh, kopfinansējumu daļu. Līdz ar to ir jādomā par attīstības finansējumu uh, dažādās valstīs un dažādos rajonos. Vēl no augst tiem pārstāvjiem no augstās mm, sanāksmju grupas attiecībā uz piena cenām, uz piena politiku. Uh, šobrīd tiek runāts par to, ka košas tiek nomainīts ar ko konteks mehānismu, un es domāju, ka tas attieksies ne tikai uz šogad, bet uz tuvākajiem gadiem, un es domāju, ka mums attiecībā uz marķējumu būtu jānāk klajā ar papīru papildus. Uh, uh būs stiprākiem noteikumiem, jo mēs šobrīd domājam par jauniem un papildus uh, uzliktiem marķējumiem, bet vairāk nevienmēr nozīmē labāk. Es domāju, mums jāpārskata esošie marķējumi. Paldies, Magines kundzei. Žosē Bovē. Paldies, komisāra kungs. Es uh, atvainojos, ka es mazliet atnācu nokavējies, jo uh, bet mans vilciens arī bija kavējies. Es gan atvainojos par šo informāciju. Es gribētu izteikties par trim jautājumiem, kas šeit tika pieminēti. Man sagatavotais ziņojums eh, parlamentā, par to, tika, par to nebalsoja lielais vairākums, tur bija trīs punkti, tātad jāņem vērā ražošanas izmaksas, eh, otrkārt eh, nepieciešamība pēc caurskatāmības Un treškārt cīņa pret spekulāciju. Vairāki kolēģi eh, runāja par šo cenu nestabilitāti, es drīzāk to tā arī sauc par spekulāciju. Un te ir eh, daudz iesaistītās puses, kas nodarbojas ar spekul spekulāciju graudā tirgu. Un šodien 7% no visiem darījumiem uh, Uh, pasaulē reāli attiecas uz, uh, uz īstajām transakcijām, īstajiem darījumiem ar kaut ko reāli. 93% ir tīrās spekulācijas. Un ar komisāru Barņē arī mēs runājam par šo jautājumu. Manuprāt, šis jautājums ir svarīgāks par kopēju lauksaimniecības politiku. Un uh, es augstu vērtēju to, ka jūs uh, īpaši uzmanību pievērst, pievērst kvalitātes jautājumam. Un bieži vien Eiropā ienāk tie produkti, kuriem šī uh, kvalitātes joma nemaz nav svarīga ir paredzēts uh, 27 miljonus 27 tūkstošus putnu nokaut stundā vienā putnu kautuvē Vācijā. Tātad rodas iespējas, ka te vienkārši ir milzīgi produkcijas apjomi, un tā tad nav runa par kaut kādiem mazākiem projektiem, ko varētu atbalstīt, un tāpēc jums vajadzētu būt uh, piesardzīgam, kad tiek atbalstīti lielie projekti. Un te ir jāņem vērā, kāda veida lauksaimniecību mēs gribam atbalstīt. Un te es nerunāju par citiem projektiem, kas ir paredzēti uh, Polo, um, Polijā, kur, piemēram, Smispuļa šī firma ir paredzējusi arī izveidot milzīgu putnu kautuvi uh, pretēji visām Eiropas Savienības normām bet tas notiek visā teritorijā Eiropas Savienībā. Un trešais jautājums ir par pienu. Jau tik minēts, ka tas ir ļoti svarīgs. Arī nolīgumam jābūt ļoti skaidriem, arī ir jāveicina starp eh, profesionāļu diskusijas, jo liel, bieži vien tie svarīgākie darbinieki ir tieši eh, šajās eh, starp profesionāļu organizācijās. un eh, jā, jānodrošina dialogs starp šiem pārstāvjiem. Un tad eh, te arī tika pieminēts eh, ģenētiski modificēto produktu jautājums. Pagājušajās nedēļas sanāksmē tika secināts, ka drīzāk, ka dalīkunga priekšlikums nav atbalstāms bet šodien mums vajadzētu drīzāk to priekšlikumu ar vien atbalstīt, jo tas te ir runa par līdzās pastāvēšanu, jaun, jaunu izpēti, kuros gadījumos tā ir iespējama, kuros ne. Un šodien ekspertīze par uh, ģenētiski modificēt, modificētajiem produktiem vēl nav bijusi pilnvērtīga. Tas ir uh, jāveic nacionālā līmenī. Un es domāju, ka komisija ar to jānodarbojas, ja tas viss ir kopies lauksaimniecības politikas projekta sastāvdaļa. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es atkal gribēju 11. Mm, punktu pacelt šeit Uh, jo komisārs ir šeit. Jūs šodien runājat par nākotnes likumdošanu. Es gribētu uh, runāt par, uh, par to labākā, labākā stāvokli esam, ja mēs pagātnē būtu veiksmīgāki. Uh, 2012. Eh, gadā stājas eh, jauns noteikums attiecībā uz mājputnu stāvokli. Mēs zinām, ka 20% no mājputniem vēl joprojām atradīsies necilvēciskos apstākļos. Uh, 99% būs 99% eh, apvienotā karalis būs izdarījusi. Tātad tā būs vislabākajā stāvoklī. Bet citas, es šobrīd neteikšu vārdus, absolūti neko nebūšu uh, darījusi uh, eh, mājputnu labturībai. Un ko komisija darīs? Uh, Līdz ar to es uh, gribētu, kā tad uh, notiks šī sabalansētība starp reģioniem un starp valstīm, uh, jo tie, kas domās par putnu labturību, nenovēršam būs sliktākā stāvoklī un finansiāli zaudēs nekā tie, kur nedarēs neko. Un kā jūs grasaties ar to cīnīties? Paldies! Dod vērā nākamam runātājam, komisārkungs. Uh, formulējot ietvaru programmu jaunajai KLP, mums vajadzētu uh, lietot arī uh, KLP akī, uh, it īpaši problemātiskās jomās. Eiropas lauksaimniecības diferenciāciju, piemēram, klimatiskās atšķirības uh, un arī citas atšķirības. Varbūt mēs varētu šīs atšķirības uh, mazināt veidojot tādu KLP, kura uh, tikai, kura uzvē, um, ievērotu uh, šīs te atšķirības, bet tai pašā laikā censtos uh, tās uh, pad tātad mīnusus padarīt par plusiem, uh, jo tādējādi lauksaimnieki būs tikai ieguvēji. Es eh, šeit pat nerunāju par tādām visievainojamākām, eh, visvājākajām eh, uh, uh, jomām, bet es varētu nosaukt veselu jomu uh, sarakstu, kurās produkcijas ražošana tūlīt, tūlīt izmirs. Ja mēs par to nerunāsim, ja mēs centīsimies vē, ielikt kā strausi galvu smiltīs un izliksimies, ka šīs jomas nepastāv, tad uh, tās izmirs vistuvākajās laikās, uh, vistuvākajā laikā. Un um, ja mēs domātu par klimatiskajām atšķirībām uh, un par visām, visu to, kas atšķir mūsu lauku rajonus, mēs uh, tomēr varētu uh, no tā gūt labumu, jo ja nebūs intervences mehānismu, nebūs arī stabilitātes jau pieminētajā graudaugu sektorā. Un vēl pasvītrojot to, ko es gribēju teikt, ja mēs runājam par reģionālo um, attīstību un lauku rajonu attīstību. Manuprāt, ka tie, tas varētu ļoti bieži būt viens un tas pats, kur tad beidzās viena un kur sākas otru. Es domāju, ka arī par to vajadzētu padomāt. Varbūt jūs varētu mums paskaidrot uh, vairāk uh, šo te KLP akī gan politiķiem, gan uh, vispārēji Eiropas uh, Uh, cilvēkiem, jo lielākā daļa uz jautājumu, no kurienes tad nāk piens, pateiktu, ka tas nāk no veikala. Paldies! Uh, Smitkungam dod vārdu. Priekšēdētā kungs, man liekas, ka šobrīd jau <laughs> drīz uh, komisārs vairs nevēlēsies dzīvot. Man ir tikai trīs jautājumi attiecībā uz stratēģiju Skotta ziņojumu šeit, kas bija ļoti labs, un tas ir obligātais marķējums, ko, mm, tas ir viens no labākajiem sasniegumiem un tas, ko mūsu patērētāji vēlas. Viņi vēlas marķējumu, vēlas skaidru marķējumu. Un ja tas ir uz jūsu darba kārtībā, tad es par to ļoti priecājos. Attiecībā uz uh, dzīvnieku transportēšanu, kā jau Maginis kundze teica, uh, Es zinu, ka ir virkne standārtu un, diemžēl, liela daļa eh, dalībvalstu um, lauksaimnieku un ražotāju šo standārtus nevar un neievēro. Attiecībā uz uh, transportu es vēlējos jautāju, eh, šo jautājumu uzdot, cik tālu tad uh, šis jautājums ir atrisināts. Paldies! Došu vārdu Vočivorska kungam. Paldies, priekšēdētāji! Komisāri, paldies arī jums par jūsu plāniem, likumdošanas plāniem, ļoti daudz svarīgu punktu tajos iekļaut. Es gribēju jautāt sekojošo. Ir vesela virkne e, demonstrāciju, kuro, kur lauksaimnieki protestē uh, E, lielopu, un, e, lielopu audzētāju un cūkopi, kur e, tie izsaka savas pretenzijas. Gan beļģi, gan arī vācieši cīnās pret birokrātisko sistēmu. Viens no šādiem audzētājiem uh, uh, Eh, viens no šādiem audz, audzētājiem uh, man stāstīja, ka viņam jāpavada sešas stundas pie datora, lai aprakstītu, uh, ko da, iepriekšējā dienā darījušas viņa, uh, viņa aitas. Tā laikā, kad aitas drīkst atpūsties. Un līdz ar to es gribēju jaut, uzdot jautājumu, kur tad beigsies šīs te birokrātija, vai jūs arī esat dzirdējuši par uh, Mm, šo pārmērīgo birokrātiju vai komisija domā par kaut ko, kas varētu izmainīt šādu pilnīgi absurdu situāciju. Un vēl viena lieta par ģenētiski modificētiem organismiem. Kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā? Jo Eiropa Eiropas Savienība ļoti daudz eh, pabalsta um, bioloģisko daudzveidību, un ģēmo taču ir pret bioloģisko daudzveidību. Varbūt, ka būtu nepieciešams izskaust uh, ģēmo. Uh, lietošanu, jeb lietotājus no finanšu pabalstu programmas, un es gribētu pabalstīt Bovēkunga teikto par tajā, ka viņš runāja par milzīgām fermām, kuras tiek atbalstīts tāpat laikā, kad mazajām lauksaimnieku korporācijām vai maziem uzņēmumiem uh, netiek piešķirts pabalsti vienu vai otru iemeslu dēļ. Es arī gribētu uh, viņa bažas uh, atkārtot. Paldies! Viceprezidente Nikulesku. Vārds Nikolais Kūkungam. Paldies. Eh, trīs pavisam īsi jautājumi, komisāra kungs. Jūs jau pastāstījāt par savu komisijas darba grafiku, par likumdošanas priekšlikumiem nākotnē. Es zinu, ka jums būs ļoti svarīga sanāksme ar jauno, Eiropas jauno lauksaimnieku konfederāciju. Un tur būs runa par to, kā viņi varētu uzsākt savu darbu, šo te viņiem palīdzība, eh, sākt darbu. Es gribētu zināt, kāda būs šī programma un kā jūs varētu šo programmu padarīt eh, pieejamāku un efektīvāku. Vēl es gribētu zināt, vai jūs esat paredzējuši īpašs pasākumus eh, lauksaimnieku atbalstam un vēl es arī atbalstu man kolēģu viedokli, to viedokli par šo Francijas un Vācijas parakstīto dokumentu, kur ir runa par nākotnē paredzēto kopējo lauksaimniecības politiku, kur ir e, paredzēts, ka vairs nebūs e, tiešais maksājums fiksētā līmenī. Un e, tad kādi tad ir dati par dalību valstīm? Es īsti nesaprotu, kāda ir šīs frāzes nozīme. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis par šo tēmu. Paldies. Eh, pēdējie divi runātāji. Rubikums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izteikt gandarījumu par to, ka mēs jūs, komisāra kungs, manuprāt, pietiekami bieži redzam mūsu pulkā. Eh, un ka jūs uzklausiet ne tikai to, ko jums pienes un stāsta valdības, bet arī to, ko atnes deputāti, jo mēs pārstāvam savus vēlētājus. Mani vēlētāji Latvijā, lauksaimnieki, ir ļoti uztraukti par to, ka daudz tiek runāts par tiešo maksājumu, hektāru maksājumu izlīdzināšanu nākotnē, jo šodien tie ir netaisnīgi. Nevar tā būt, ka vienā valstī šī maksājuma ir četru un sešreiz mazāki nekā citās valstīs Tas rada negodīgu un netaisnīgu konkurenci. Tagad parādās arī runas par to, ka vispār tie maksājumi nebūs. Tie maksājumi, viena saka, ka viņi jāpiesaista ir ražošanai, citi saka, ka nav jāpiesaista. Es gribētu dzirdēt no jums skaidru atbildi par to, kas komisijas dzīvēs tiek domāts un darīts arī likumdošanas jomā, lai ieviestu šajā jomā taisnīgumu. Paldies! Alveš. Alveš kungs, paldies priekšstādātā kungs. Paldies arī komisāru kungs jums. Es esmu ļoti satraukts un arī mans jomas pārstāvi ir ļoti satraukti. Mēs redzam, ka šie pabalsti beigsies un eh, lauksaimnieki kļūst arvien profesionālāki un eh, daudz nacionālās eh, grupas un ražotāju asociācijas kropļo tirgu. Es tikai gribētu dzirdēt kādu jūsu komentāru par šo lietu. Un vēl es gribētu zināt, kāda ir iespēja, ka amerikāņi, eh, ka mēs varētu atgriezties pie nodrošinājuma regulas. Te izskanēja viedoklis eh, Regi komitejā vakar, ka mums būtu jāiemācās dzīvot ar mazākiem finanšu līdzekļiem. Ja tirgu regulējošie pasākumi ir pietiekoši, vai jūs uzskatāt, ka tie uh, sniegsies tālāk par līgumu slēgšanu? Vai jūs atstāsies izplatītājus eh, tādā situācijā, ka viņi paši varēs runāt savā starpā? Pēdējais runātājs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es izteikšos pavisam īsi. Man ir specifisks jautājums. Te ir runa par tiešajiem maksājumiem. Bulgārija un Rumānija. Mēs visi zinām, un es esmu pārliecināts par to, ka arī jūs, komisāra, kungs to zināt, tiešie maksājumi Bulgārijai un Rumānijai ir sniegti tikai daļēji mūsu lauksaimniekiem, un šī šāda situācija ir paredzēta līdz pat 2016. gadam. Mūsu komitejā Šis jautājums tika uzdots vairākas reizes, un man radies priekšstats, ka mani kolēģi ir pret šo diskrimināciju un šo dubulto standartu, vai komisija ir paredzējusi atteikties no šīs prakses, un vai komisija ir paredzējusi uh, Bulgārija un Rumānija piešķirt maksimālo apjomu, jo jūs zināt, kāpēc pensionāriem lauksaimnieki Bulgāri Rumānijā ir visnabadzīgākās, visnabadzīgākās sabiedrības slānis. Paldies! Es uzdošu jautājumu attiecībā uz Ungāriju, saka runātāja saistībā ar Ungārijas prezidentūru 2011. gadā un saistībā ar reģionālās attīstības eh, drošību un ekonomiku. Kādās jomās eh, jūs sagaidāt sadarbību ar Ungārijas lauksaimniecības ministriju? Un es vēlētos arī runāt par KLP pēc 2013. gada un Ungārijas nostāju, proti kādi būs eh, galvenie akcenti Mazie lauksaimnieki Ungārijā gaida ar nepacietību, ka Eiropas lauksaimniecības politika beidzot pavērsīsies par labu viņiem. Un tāpēc es vēlētos šajā sakarā norādīt, ka Eiropa vienmēr ir uzsvērusi sadarbību ar citām organizācijām. Kādā veidā tas notiks, kā Ungārijas mazie zemnieki varētu sagatavoties prezidentūras periodam? Kā Eiropas Savienība varētu nodrošināt to, ka Ungārijas lauksaimniekiem būs ietekme šajos procesos, un kā jaunās un vecās dalību valstis. Cik, cik svarīgs eh, kā veidosies šīs jauno un veco dalību valstu nostājas. Un uh, vai gadījumā nenotiks tā, ka Ungārija vispār pagaisīs no konkurences? Paldies! Pateicos, saka priekšsēdētājs, uh, tā bija ļoti ilgusi komisāra iztaujāšana. Um, te nu man ir jāatvainojas un mēs raudzīsimies, vai viņam izdosies atcerēties visus jūsu jautājumus un atbildēt. Un cik minūšu jūs atvēlat mājā atbildēji priekšstādātāja kungs, jautā komisārs? Labi, es mēģināšu atbildēt uz pēc iespējas lielākus jautājumu skaitu, bet vispirms, saprotiet man pareizi, ir lietas, uh, par kurām es savās atbildēs negribu runāt, un tūlīt es jums pateikšu, kāpēc. Vispirms tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar uh, Eh, paziņojumu par eh, kopējās lauksaimniecības politikas nākotni. Es domāju, jūs saprotat, katrs no jums varētu būt manā vietā. Es pārstāvu Eiropas komisiju, un tā kā Eiropas komisija šo tekstu nav pieņēmusi, es vēl šo ne tekstu nevaru komentēt. Jo patiesībā te nav runa par maniem priekšlikumiem, bet par Eiropas komisijas priekšlikumiem. Es ceru, ka Eiropas komisijas sagatavotais gala teksts uh, Eh, sakritīs ar to, ko es eh, gribu ierosināt, tomēr ļaujiet man jums detalizēt nestāstīt par šiem priekšlikumiem, par kuriem es runāšu, kā jau es jau sacīju, 17. novembra pēcpusdienā, un tad mēs par tiem runāsim. Es saprotu jūs nepacietību. Nav tā, ka es kaut ko slēpju, bet es vienkārši nevaru jums stāstīt par kaut ko, kam vēl nav juridiskā spēka. Otkārt, Francijas un Vācijas nostāja. Es domāju, vislabāk būtu jums uzaicināt šos ministrus, lai viņi jums paskaidro par to. Es nevaru jums eh, komentēt eh, katra no 27 dalībvalstu ministru nostāju jums ir iespēja arī runāt par to ar padomi koplāmumu procedūras ietvaros, bet es nevaru jums stāstīt par šo nostāju, tāpat kā es nevaru sniegt kaut kādu oficiālu paziņojumu par jūsu dalībvalsts ministrs nostājām. Es domāju, ka ir labi, ka dalībvalstis uh, uztraucas, ka tās uh, gatavo kādas nostājas, bet es nevaru jums sniegt komentārus par šīm nostājām, kaut arī Francija un Vācija ir ļoti svarīgas dalībvalstis, un uh, to nostāja, protams, uh, būs arī nozīmīga 27 dalībvalstu viedokļu veidojumā. Līdz ar to tādu dalībvalsts nostājas es nekomentēšu. Un vēl visbeidzot, jūs man uzdevāt daudz jautājumu, kas nav manā kompetence, kas ir komisāra dalī kompetencā. Jautājumi, kas saistīti par ģēmo, par dzīvnieku labturību, par identificēšanu, jeb marķējumu. Līdz ar to ļaujiet man jums nesniegt savu viedokli par tiem jautājumiem, par kuriem ir atbildīgs cits kolēģis, kurš arī atnākt un sniegt jums savu viedokli. Es domāju, līdz ar to es esmu sašaurinājis to jautājumu lokus, kuriem man jāatbild. Runājot par tirzniecību, tas attiecas uz manu kompetenci saistībā ar tirzniecību ar lauksaimniecības produktiem par Merkosūru. Man jāsaka, es nezinu, uh, Eh, ko Karels de Guhts, mans kolēģis, ir eh, paziņojis Argentīnā. Bet te es varu runāt par to, ko es esmu darījis un ko es neesmu darījis. Bet man jāsaka, ka es jums nevarēšu sniegt savu nostāju par eh, tirzniecību lauksaimniecības jomā, kamēr nebūs īstenots ietekmes novērtējums, un tas tiks izdarīts gada beigās, un tad es jums varēšu Uh, savu nostāju arī izklāstīt, bet kamēr mums šādu novērtojumu nav, es arī nekādus priekšlikumus jums nevaru izklāstīt, tātad nekādu priekšlikumu no manas puses nekādu solījumu nebūs. Jūs zināt, ka es gribu būt caurskatām savā darbībā, bet uh, diskusijas vēl norisinās un lūdzu uzticieties man. Uh, šī tirgus pavēršana var būt labvēlīga Eiropas Savienības ekonomikai, taču es pats neuzskatu, ka mums vajadzētu uh, šīs investīcijas, ko Eiropieši ir izdarījuši savā uh, lauksaimniecībā, upurēt uh, kvalitātes eh, politikai. Arī man ir zināmā sarkanā līnija, kur es negribu pārkāpt, es pie tās stingri palieku, taču pat laban vēl nekādu savu nostāju par Merkosūru es jums nevaru izstāstīt. Runājot par Kanādu, eh, šis jautājums netiek risināts, eh, kopš es esmu pārņēmis šo portfeli. Nav nekādi lieli notikumi no nu, šai ziņā risinājušies Mums, protams, arī ir eh, savi, savas intereses, eh, ka mūsu lauksainieci, protams, īpaši pienprodukti tiktu laisti tajā tirgu, arī saistībā ar izcelsmes eh, norādēm. Un es nezinu, kā, kāda būtu tie iemesli, kāpēc mēs neturpinātu darbību šai ziņā. Runājot par Maroku, te ir runa par uh, nolēmumu starp uh, komisiju un Māroku, kas arī tiks apspriests parlamentā. Tās nolēmums tika apspriests iepriekšējās komisijas laikā, taču es jums skaidri varu teikt, te nav runa par pilnīgu tirgus liberalizāciju. Es zinu, ka runājot par dārzeņiem, daži dalībvalstis tas uztrauc. Bet mums ir iespēja šeit iesaistīties, kad ir kaut kāda problēma, arī tā skaitā ar tomātiem. Un tad tagad es konkrēti ķeršos klāt dažādiem jautājumiem. Par šo kopīgo vēstuli Es jums jau esmu devis eh, pamati elements. Jūs eh, man uzdod jautājumu, kāpēc informēju presi un kāpēc es neinformēju parlamentu. Vispirms, es neesmu informējis presi. Šī vēstule netika nosūtīta presē. Ir tā tad eh, ziņas nonākušas presa rīcībā, es nezinu kā, bet katrā ziņā nav komisijas ietvaros bijis nekāda lēmuma par šo vēstuli. Šo Šī vēstule tika parakstīta no četru, četru komisāru puses, un eh, te vienkārši nav nekāda sakara ar presi no mūsu puses bijis. Ja jūs vēlaties, mēs varam to apspriest, mēs varam sanākt kopā un spriest par to, kāds būs šis kopīgais stratēģijas ietvars. Es atkārtoju, te ir runa par dažādām regulām, atsevišķiem budžetiem, taču, lai to kops, kopietvaru īstenotu, bieži vien mm, mēs eh, mēģinām panākt to, lai būtu vairāk caurskatāmības, lai visas iesaistītās puses uh, cienot, ievērojot eh, regulas un arī savus budžetu ietvarus, tomēr varētu veiksmīgi sadarboties. Te nav runa par kaut kādu kopīgu budžetu vai mērķiem. Te vienkārši ir runa par to, kā mēs izspriedīsim par vienu kopīgu ietvaru, lai mēs varētu visi efektīvi darboties. Tātad tas būs īstenošanas ietvers, kurā, pateicoties kuram, var izstrādāt savas programmas. Un jau bijis tāda pieredze, kur katra dalībvalsts mēģināja uh, izsenot savus, uh, savu koordināciju, uh, lai vienu un tie paši uh, projekti netiktu sekti no dažādiem fondiem un atkal otrādi, lai nebūtu projekti, kas vispār netiek sekti vai kādas problēmas. Mēs par to runāsim, kad mēs runās, uh, runāsim par šiem jautājumiem, par to likumdošanas pakotni. Runājot par uh, piena pakotni. Es jums jau sacīju, kā te ir zinām priekšlikumi, lai stiprinātu ražotāju organizācijas, starpprofesionālās organizācijas, lai sekmētu arī caurskatāmīgi, vēl ir citi elementi, kas, ir, kas izriet no augstā līmeņa grupas darba. Un tie tiks skatīti uh, Uh, kopējas lauksaimniecības politikas reformas ietvaros. Un te es arī gribētu atbildēt uh, attiecībā uz uh, intervences instrumentu, lai ietekmētu tirgus. Jā, es gribu šo instrumentu paturēt, tas tagad attiektos gan uz zināmām produktu grupām, gan, piemēram, uz graudaugiem. Uh, Runājot par situāciju graudaugu tirgu, vakar padomē, lauksaimniecības padomā, es sacīju, ka mēs uh, sekojam, kā attīstās uh, situācija, bet uh, jūs zināt, uh, mums uh, nav šīs te burvi mūjiņas, kāda bija iespējams manu uh, priekšteču rīcībā. Mēs raugāmies, kādas instrumentus mēs varam lietot, lai situāciju uzlabotu. Mēs mēģināsim uh, tirgu laist to daudzumu, kas mums ir līdz gada beigām, bet te ir jāskatās, kāda ir situācija ar ražu šogad, pirms mēs ķeramies klāt pie šīs intervences un pirms mēs laižam tirgu mūsu krājumus bet eh, šī te cenu paaugstināšanās eh, ir bijusi lielā mērā, lielā mērā ietekmējusi arī Ukrainas lēmumu. Uh, Bet eh, šis eh, mūsu, šī mūsu raža ir apmēram tāda, kāda ir bijusi pēdējos piecus gadus, bet eh, katrā ziņā Ukrainā tā 2007.8. gadā bija mazāka un tāpēc arī ir padaļai samazinājies šis kraudaugu daudzums tirgu. Jūs zināt, kopā ar Mišelu Barnē iekšējā tirgus komisāru mums ir bijusi vienošanās par cenu svārstībām un arī par eh, atvesinātiem produktiem, lai mēs eh, novērstu tirgu, spekulācijas tirgu. Es pilnīgi parakstu zem šī procesa, un tas tad, protams, arī attiektos uz lauksaimniecības produktiem, un arī šajā likumdošanas pakotnē šis jautājums tiks skatīts lai mēs izvairītos novērstu spekulācijas un nodrošinātu lielāku caurskatāmību tirgu. Runājot par likumdošanas pakotni un kalendāru, jā, George Lyons sacīja, ka šī laiva ir pilna līdz malām, jo tai ir tiešām daudz risināmu jautājumu. Jā, tā ir, taču tie visi netiek risināti vienlaikus. Ir, piemēram, piera pakotne, kas līdz gada beigām ir jāatrisina, un līdz nākošā gada beigām tad mēs spēsim pieņemt eh, vienošanos ar padomi un parlamentu, runājot par reformu pakotni, eh, par reformas pakotni tā tiks skatīta tikai jūlijā nākošgad Mēs turpināsim diskusijas, konsultācijas, sabiedrību, konsultācijas sabiedrību ar padomi, ar Eiropas parlamentu, bet eh, tad mm, tas būs tāds kā Eiropas komisijas orientējušs dokuments. Es šajās debatīs ņemšu vērā arī jūsu priekšlikums, padomas priekšlikums, sagatavojot eh, šo jūlijā paredzēto pakotni. Un runājot par īstenošanu, es jau sacīju, ka mēs tikāmies ar koordinatoriem Komagrī sanāksme. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu to, ka komisijas dienesti pēc iespējas ilgāk mm, var pildīt savus pienākumus, lai nodrošinātu šo īstenošanu. Runājot par strateģisko pieeju budžetam, Um, un kopējas lauksamniecības politikas reformai. Es domāju, ka Eiropas komisijas priekšstādātājs savā runā Eiropas parlamentam jau ir stāstījis par budžetu. Katrā ziņā no savas puses var sacīt, ka pirmajā fāzē būs uh, vidustermiņa pārskats, tad būs paziņojums, un tad būs arī uh, likumdošanas e, projekta prezentācija pēc šī te vidustermiņa nolēmuma. Un tā tad pēc tam būs arī visa kopējas lauksaimniecības politikas pakotne. Un tādā veidā mēs varēsim uh, lauksaimniekiem sniegt uh, ieskatu, kāda ir paredzēta šīs politikas nākotnē pēc 2014. gada. Uh, Un tad mēs varēsim arī uzsākt jauno programmēšanas programmu, bet vispirms ir nepieciešama šī uh, eh, kopējās lauksaimniecības politikas pakotne. Un tad mēs arī redzēsim, kāds ir budžets un ko mēs ar to varam darīt. Es esmu atbildējis Nikolsonu kungam uh, uz to, ko viņš sacīja, ka vispirms tiek informēta prese un pēc tam tikai Eiropas parlaments. Es vēlreiz gribu jums uh, apstiprināt to, ka es vienmēr esmu bijis jūsu vidū, tad, kad jūs man esat aicinājis, bet šai gadienā tas bija vienkārši iekšējais process eh, Eiropas komisijā, un te es, es jums vairs neko nevaru paskaidrot. Hoislinkungs, protams, mēs turpināsim sabiedrības eh, debates eh, par pamatojoties uz šo kopienas komisijas paziņojumu. Bovē ziņojums Saistībā ar to es esmu lūdzis uh, uh, padziļināt analīzi jūsu priekšlikumiem. Tur ir daudz elementu tomēr, kas nav atkarīgi no manis kā lauksaimniecības komisēra, bet ir arī runa par rūpniecības politiku, tā tā būtu saistīta ar uh, lauksaimniecības rūpniecību. Un te ir arī jautājumi par tirgu, pārtiks tirgu, par konkurenci, kad šī analīze būs īstenota, tad es e, varēšu zināt, kāds, kādus procesus mēs turpināsim, ņemot vērā manis kā lauksaimniecības komisāra kompetences. Runāju par kvalitātes pakotni. Jā, būs tādi priekšlikumi, kas ļaus eh, izstrādāt mārķējumu izcelsmei, produktu izcelsmei. Un tas arī attieksies uz eh, specifiskiem produktiem, kuriem būs īpašs mārķējums, tas attiektos uz īpašiem vietējiem vai kalnu produktiem. Mums būs iespēja par to vēl spriest. Jēglis Kunze, eh, runājot par šo vēstuli Mēs par to vēl runāsim tad, kad šis priekšlikums būs gatavs pat labam. E, tā ir tikai instīva, mēs vēl neesam strādājuši pie precīza teksta. Runājot par graudaugiem, es jau esmu atbildējis, saka komisārkungs. Par lauksēmniecības attī, la, lauku attīstību arī ir vairāk jautājumu. Protams, tas vēl ar vienu ir kopējais lauksēmniecības politikas pīlārs. Tur arī tiek piešķirs svarīgs, svarīgi budžeta daļa, un mēs uh, jums izklāstīsim savus priekšlikumus tajā paziņojumā, par kur es jums stāstīju. Būs iespējami tādi pasākumi, kas ir plašāk, kas ņem uh, vērā ne tikai kompetences, uh, spēju pieaugumu, bet arī uh, vietējos tirgus un uh, inovācijas. Mēs par to runāsim 17. Mm, novembrī. Jo es jau tagad mm, patiesībā esmu jums pateicis vairāk nekā bija paredzējis darīt. Eh, es atvainojos, sakomisārs. Labi, par konkurences politiku, par kopēju lauksainiecības politiku. Es neparedzu mainīt eh, konkurences noteikumus Eiropas līmenī. Ir konkurences komisārs, taču te pašā laikā Eiropas Savienības darbības līgums paredz īpašs noteikumus lauksaimniecības eh, nozarei, ņemot vērā tās specifiskās īpašības, arī uh, iejaukties konkurencei taču es neparedzu nekādus cits risinājums kā tos, kas jau ir paredzēti līgumā par Eiropas Savienības darbību. Un katrā ziņā tas neatteiktos uz uh, vispārējo kopienas tirgus darbību. Es netaisos mainīt šos konkurences noteikumus, bet uh, es vienkārši vēlos, lai šī, šai līgumā paredzētie nosacījumi tiktu ievēroti. Mums vienkārši skaidra valoda jārunā. Nevajag arī sarežģīt lietas. Uh, ir īpaši noteikuma attiecībā uz lauksaimniecības nozara un te ir arī noteikti konkurences noteikumi iekšējā ja tirgus ietvaros. Tas arī viss, um, te vēl nevajag nekādas pārpratums. Hernāns Garsies kundze, es jums varu atbildēt Mēs katrā ziņā nāksim klājā ar kvalitātes pakotni, un tur arī tiks šķirtas uh, divas daļas eh, - tradicionālās, eh, speci, specifiskās produkcijas un kvalitāte. Divas dažādas lietas. Mums vienkārši ir jāpadara šī definīcija, šī izcelsmes un aizsargāt geogrāfiskās izcelsmes norādes eh, definīcija. Un arī jāpaskaidro, kāda ir atšķirība starp eh, aizsargātās geogrāfiskās izcelsmes norādi un eh, citām norādēm. Par to vēl būs iespēja runāt. Runājot par tirgus politiku un kopējo lauksaimniecības politiku, Magienes kundze. Uh, vai pastāv šāda koordinācija. Jūs jautājat, jā, es jau sniedzu jums atbildu šādu koordināciju pastāvēs, zinu, kur ir sarkanā līnija, kurai nedrīkst kāpt pāri. Un te ir arī runa par eh, eksportu, bet, protams, ir sarkanā līnija, kuru es negribu kurai es negribu pārkāpt pāri, ņemot vērā, eh, ka mums jāaizsargā arī savus tirgus, un mēs esam investējuši pietiekuši daudz līdzekļu tā. Uh, uzplauks mm, tā attīstībai. Un runājot par kvotām, vai tās būtu regulējums ar, ar nolīgumiem, man jāsaka, līdz 2014. gadam šīs kvotas vēl ir spēkā. Un mēs tagad eh, paralēli ar kvotu sistēmu piedāvājam jau citu sistēmu, kas ļautu piensaimniekiem eh, labāk aktīvi strādāt uh, tirgū Uh, diskutējot par kvalitāti un kvantitāti, man jāsaka, pirms mana mandāta beigām, pirms kvotu beigām, tiks izstrādāts ziņojums, jo tad, ja tur tiks secināts, ka ir jāizstrādā kaut kādi jauni pasākumi, tad es arī to darīšu. Bet tas, ko mēs piedāvājam tagad, ir e, iet līdztekus ar šo kvotu sistēmu, kas pagaidām vēl ir spēkā līdz 2014. gadam. Un runājot par jaunajiem lauksaimniekiem, kāds e, priekšlikums Nikolēsku kungs e, mēs varētu viņam piedāvāt? Jā, te ir runa par jauno lauksaimnieku, par palīdzību, kā viņi varētu uzsākt savu darbu. Uh, Eh, pagājušā nedēļa bija jauno lauksaimnieku konference. Un es domāju, tad, ja mēs jaunos lauksaimniekus nevaram iedrošināt, tad eh, būtībā kaut kas nav pareizi ar kopēju lauksaimniecības politiku, jo tieši šiem jaunajiem lauksaimniekiem būs jānodrošina lauksaimniecības nākotne. Un eh, mēs esam paredzējuši nākt klajā ar reāliem priekšlikumiem, kā mēs varam veicināt jauno lauksaimnieku aktivitātu un arī nodrošināt uh, Mm, eh, ņemot vērā arī to, ka pastāv daudzas atšķirības starp eh, jaunajām dalībām, starp dalībvalstīm. Es domāju, ka es esmu īsumā atbildējis uz visiem jautājumiem. Ā, jā, Levandovska kungs par budžetu jautājumu. Jūs runājat, ka mazāk naudas ir kopējā lauksaimniecības politikai. Runātājs no zāles nebija ieslēdzis mikrofonu. Ā, jūs runājat par uh, dzīvnieku labturību. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons, bet uh, viņam arī mikrofons nedarbojas. Es ļoti labi atceros šo te jautājumu uzklausīšanas laikā, tajā laikā, kad mani uzklausīja kā komisāru, un es gribu teikt, ka tas ir jautājums par dzīvnieku labturību. Tas uh, tomēr nav lauksaimniecības uh, komisāra kompetencē. Uh, pavisam cits komisārs. Uh, ir par to atbildīgs. Paldies, paldies, ka jūs uh, to skaidri pateicāt. Es domāju, ka tā ir pilnīgi kaut kas jauns da, priekš daudziem mums. Nē, es domāju, ne, nedomāju, ka tas ir uh, kaut kas jauns. Tas, tas nav, ko esmu izdomājis. Dzīvnieku labturība, uh, tāpat arī uh, patērētāju um, patērētāju uh, labturība, uh, pat, patērētāju tiesības un tā tālāk, tas ir Dalkunga kompetencija. Jā, es pateikšu, tad, uh, tad es teikšu, ka jūs esat pilnīgi uh, nepareizais cilvēks, kuram es adresēju šo te jautājumu. Jā. Jā, bet tikai šai jautājumā es neesmu pareizais cilvēks, saka komisāra kungs. Uh, Un vēl es nezinu, ko īsti sacīja Levandovska kungs. Viņš saka, ka uh, kopēja lauksaimniecības politikā atvēlētais budžets ir samazinājies. Es nezinu, man jau rodas iespējas, ka tas uh, budžets ir palielinājies. Man šķiet, ja mēs gribam uzturēt ambīcijas, kas mums ir saistībā ar uh, kopējas lauksaimniecības politiku, tas skaidrs, ka mums arī jā, tā jāpiešķir līdzekļi. Tāda ir mana pārliecība. Man šķiet, ka līdz ar to es esmu visiem jautājumiem atbildējis. À, runājot par tiešajiem maksājumiem un par KLP reformu, par to mēs jums stāstīsim 17. novembrī. Jā, e, piedodieties, bija piemirsis vēl vienu jautājumu. Eh, bet jūs arī lūdzāt, kundze, lai es jums pastāstu par Ungārijas prezidentūras prioritātēm. Man jāsaka, es tās nepazīstu Ungārijas prezidentūrai, par tām būtu jāstāst. Eh, mazie lauksēmnieki ar vai ar eh, Ungārijas prezidentūra vai bez tās, jūs uzzināsiet, kāda būs viņa nākotnē 17. novembrī. Arī es par viņiem uztraucies, arī es e, esmu jau stāstījis, ka šāda, šāda ir mana prioritāte. Liels paldies, saka Ungārijas pārstāvi, par to, ka jums ir dažas prioritātes. Paldies, saka priekšsēdētājs, es gribētu pateikties e, Čelošu kungam iespējams, ka turpmāk mūsu sanāksmes būs jāorganizē labāk, jo tagad Mēs esam uh, mūsu darbu ļoti svarīgā saspringtā laika posmā. Un uh, te ir diskusijas par kopienas lauksaimniecības politikas nākotni. Uh, Un e, tāpēc es varbūt lūkšu, lai komisārs e, uz mūsu komiteju nāk biežāk, bet man šķiet mums ir labāk jāorganizē savu darbu, jo mēs nevaram pavadīt uh, veselu novakarī pēcpusdienu, lai pavadītu pilnīgi, lai uzdot pilnīgi visus jautājumus, arī tos, kas neatiec uz šo komisāru. Mums jāpatur prātā, ka mēs esam likumdevēji. Mēs neesam vienkārši parlaments, kas pauž kaut kādu viedokli. Tā tad galā, eh, galā atbildība būs arī uz mūsu pleciem. Tā tad mums ir attiecīgi arī jārīkojas. Te nav vienkārši jāuzdot jautājumu, bet arī pašiem jānāk klājā ar priekšlikumiem. Lielas paldies, komisāra kungs! Tagad pauze uz vienu minūti, un pēc tam mēs eh, nāksim atpakaļ ar semināru. Paldies! Possiamo iniziare? Lūdzu, kārt pie kārtības. Elizabete Jēglas kundze ir šeit. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Ieņemiet, ieņemiet vietas. Allora iniziamo col punto 5 all'ordine del giorno, ruolo delle donne in agricoltura e nelle... Ļoti labi. Tagad pāriesim pie piektā darba kārtības punkta - sieviešu loma lauksaimniecībā. Šis, protams, ir ļoti svarīgs seminārs, un tādēļ es vēlos komitejas vārdā uh, sveikt ekspertus, uh, Šortola kundze, Betīna Boks kundze no Veiglas universitātes, Vāgenīgas universitātes. Abas uh, jūs sveicu šeit un priecājos, ka esat pieņēmušas mūsu uzaicinājumu. Mūsu komiteja ir uh, izdomājusi nāk klajā ar pašinstības ziņojumu sievietes lomu lauku um, apvidu, un referente šim ziņojumam ir mūsu kolēģi Elizabete Jēgli. Līdz ar to gribu teikt, gan reģionā, gan sektoros sieviešu loma ir ārkārtīgi izmainījusies pēdējā laikā, bet tā ir ļoti atšķirīga, ņemot vērā vienu valsti vai otru. Tieši tādēļ mūsu komiteja vēlētos uh, saņemt skaidru atbildi un lielāku sapratni attiecībā uz šiem jautājumiem. Vai Ieglas kundze vēlas izteikties pirms ekspertiem? Nē. Tādā gadījumā Tūlīt pat eh, lūkšu mūsu ekspertus eh, nākt klajā ar saviem izpētes ziņojumiem. Paldies! Thank you very much for the... Paldies par uzaicinājumu nākt klajā ar šiem, šiem prezentācijām. Gan Betīna, gan es ļoti priecājāmies par šo izaicinājumu. Mans vārds ir Sēlija Šortola, un es uh, skatīšu sieviešu lomu lauksaimniecībā Eiropas kontekstā. Mēs saprotam, ka šobrīd jau ir pietiekama vēls, uh, un jūs esat diezgan noguruši, tāpēc centīsimies nedaudz saīsināt savas prezentācijas. Man visvairāk lūdza. Uh, šīs atšķirības uzsvērt sieviešu, sievietēm laukos, arī tiesis, politiskās atšķirības, kā arī um, nākt klajā ar kādiem paredzējumiem nākotnē pēc 13. gada, kā arī par sieviešu dzimuma ietekmi uz lauksaimniecību, lauka attīstību. Uh, man ir arī dokumentu pakotne, un šajā prezentācijā, kas arī jūsu priekšā ir, uh, gribu sākotnēji uz esošo situāciju paskatīties, uz darba tirgu, kas, protams, ļoti sasaucas arī ar tiem pētījumiem, ko Betīna un es esam sagatavojušas. Uh, tāpat arī uh, par to, kāda sievietēm ir pieeja šiem darbu tirgiem, kā arī sieviešu status un legālo statusu uh, lauksaimniecībā, Uh, kā arī uh, lauksaimniecības pievilcību sievietēm, jeb jauna, jauno paudžu sievietēm, kā arī varbūt izteikšu kādus um, paredzējumus un rekomendācijas. Jūs visi ļoti labi saprotiet to, ka visā Eiropā uh, šis uh, gan sieviešu tauts, gan arī lauksaimniecība vispār ir ārkārtīgi atšķirība, un tas vienas otru ietekmē. Uh, sieviešu loma ir atšķirīga gan no valsts lieluma, gan arī lauksaimniecības kā nozars lieluma. Tas uh, ir arī ļoti atšķirīgs šis status jaunajās un vecās dalību valstīs. Un tieši tādēļ šis uh, uzdevums bija ārkārtīgi grūts, kā arī tādēļ, ka mums nav uh, obligāto nekādu um, atskaišu, kas dalībvalstīm būtu iesniedzama un uz ko es varētu balstīties. Bet tas vēl jo vairāk uh, šo darbu padarīja par tādu izaicinājumu, un esmu centusies to izdarīt pēc labākās sirdsapziņas, lai jūs varētu manu paredzējumu 13. pēc 13. gada saprast. Šī ir fotografija, ko. Mm, eh, ko eh, Trī, eh, ko īrijā publicēja kāds žurnāls. Tas ir, tā ir, au, tā ir izsole. Un ja jūs paņemat lupu, jūs saredzēsiet tikai divas sievietes, vienu pirmajā rindā un vienu pēdējā rindā, kuras piedalās e, šajā izsolē, lielo izsolē īrijā. Ja jūs atradīsiet vēl kādu, varbūt e, tad mēs varētu nākt klajā ar kādu balvu, bet, nu, joki pie malas tāds arī ir, e, manuprāt, tas stāvoklis lauksaimniecībā, ka tā ir tāda vīru pasaule. Bet, ja skatāmies uz sieviešu lomu un pienesumu lauksaimniecībai, tad griba, gribu teikt, ka sieviešu loma ir ārkārtīgi liela. 41% no uh, ģimenes darba tiek padarīts lauksaimniecībā, tiek padarīts no, ar sieviešu rokām. Tas, protams, ir atšķirīgs eh, jaunajās un vecajās dalībvalstīs, un, protams, ka mēs vairs nebalstam savu lauksaimniecību tikai uz mazām, uz tādām ģimeņu uh, Um, saimniecībām, ka mēs skatāmies arī uz lielākām, bet uh, šis skaitlis ir atšķirīgs, ir tīpaši ņemot vērā jaunās dalībvalstis. Mm. Protams, arī jāskata um, ekonomi kopumā jaunajās dalību valstīs. Protams, ka tas nav tikai tāds dzimuma jautājums, ka jaunajās dalību valstīs sievietes ir vairāk vai otrādi. Uh, Kā jau teicu, tāpēc, ka nav pietiekami daudz datu, mēs nevaram balstīties uz šiem te kvalitatīvajiem pētījumiem un statistiku, bet ļoti bieži gribu teikt, ka statistika tomēr nepiegriež iep pietiekamu lomu sieviešu darbam lauksaimniecībā. Uh, Protams, ka tas ļoti bieži ir arī sezonāla rakstura eh, darbs, piemēram, sezonālā vai nu cirpšana vai eh, vai barošanas darbs, kur sievietes darbs vispār netiek uzskaitīts kā darbs. Šeit atkal ir viens um, viena lapus, kas parāda sadalījumu starp jaunajām un vecajām dalībvalstīs, piemēram, Lietuvā, Latvijā. Sieviešu līdzdarība lauksaimniecībā ir ārkārtīgi liela, kur pretīm Dānijā un Īrijā tas ir ārkārtīgi mazs. Atkal nevaru pateikt, kas ir labāk vai tas uh, norāda lielāku sieviešu um, vienlīdzību, jeb līdztiesību jaun, šajās divās jaunajās dalībvalstīs. Nākamais dokuments uh, fermu vai lauksaimniec vai um, lauku sētu dažādība. Mēs atkal uh, esam ņēmuši dažādus datus, bet uh, sievietes, protams, dod savu lomu um, šādu te nelielo fermu diversifikācijai. Sievietēm ļoti bieži tiek uh, Eh, ka sievietēm ļoti bieži ir labāta, labāka izglītība tieši uh, lauksaimniecībā, un līdz ar to viņas uh, var arī uh, veikt tādus augstākus um, darba pienākums, augstāk kvalificētus darba pienākums. Arī Betīnas kundze e, noteikti pie tā pieskārsies. E, viņām ir vairāk vīzijas un um, lielākas vīzijas. E, viņas ar mazāku kapitālu var padarīt lielāku darbu, un tas arī ir um, šīs šo te nelielo lauksaimnieku lauksaimniecības sētu diversifikācijas pamatā, un to mēs arī pie rekomendācijām varētu pateikt. Diversification initiatives to develop to the extent that. Arī uzņēmumu diversifikācijas iniciatīvas eh, piedar pie šī jautājuma, un parasti tam ir nepieciešama zināma mēra kapitāla investēšana. Sievietes uh, eh, bieži vien darbojas arī ārpus eh, pašas saimniecības, un šis darbs ir ārkārtīgi svarīgs eh, saimniecības izdzīvošanai. Tas ir jāņem vērā. Sieviešu vidū vērojama tendence, ka viņas aizvien biežāk strādā ārpus saimniecības. Daudzām tā ir dzīvesveida izvēle, viņas eh, vēlas veidot savu karjeru. Uh, Šie radītāji ir dažādi reģionos un atkarīgi arī no saimniecības struktūras, no kultūras, vai attiecīgajā kultūrā tas ir pieņemams vai nē, atkarīgs arī no darba, tirgus īpatnībām. Reizēm sieviešu darbs ārpus saimniecības liecina par to, ka vienkārši nav cita izvēļa. Šeit eh, mēs varam redzēt kopējās attīstības stratēģijas un arī reģionālākas stratēģijas. Eh, jo arī šeit ir alternatīva ienākuma avota sievietēm. Un eh, tas, eh, kā rīkojas sievietes, ir atkarīgs no vīriešu izvēles un otrādi. Protams, viena no problēmām, kas ir uh, Viss viena no svarīgākajām problēmām zemkopības izpratnē ir tas, eh, kāda piekļuve ir eh, zemei. Zemkopība nav īsti tā nodarbe, kur eh, cilvēki sacenšas, lai varētu kopt zemi. Ir jābūt piekļuvai zemei, un tikai ar īpašām zināšanām ir kāda jēga vispār uzņemties šādu veidu darbus un uh, mācības? Ir trīs uh, galvenie faktori, uh, kas uh, to nosaka. Pirmais ir ekonomiskais, ekonomiskā dzīvot spēja uh, šai uh, rūpalai ir atkarīga no uh, zemes, kura tiek apstrādāta, kāda tad ir šī zeme. Protams, ir arī, mm, arī uh, tiesiskais pamatojums, ir tiesiskais ietvers, un tas ir atšķirīgs visā Eiropas Savienībā, ārkārtīgi atšķirās, un tas uh, ir tik ļoti atšķirās arī īrijā un uh, apvienotajā ka karalistē, kur var atstāt um, zemi mantojumā vienam mantiniekam līdz pat Dānijas likumdošanai, kur un arī Francijā un Vācijā, kuri, kur uh, pārim ir kopējā uh, kopējā saimniecība, kur vecākais e, mantinieks pārņem mantojumā zemi un arī tādi gadījumi, kur katram mantiniekam ir jāsaņem gabals no uh, zemes. Un tas, protams, e, viss atspoguļojās uz zemes tālāko apsaimniekošanu, kas tad ir šie te tālākie zemes apsaimniekotāji. Un Eurostat pētījums 2007. gadā Uh, atspoguļo, ka 17% sieviešu tieši ir ka 70% ir, mm, sievieši ir tieši ietekmēti no uh, šīm te dažādībām likumdošanā. Liela daļa sieviešu uh, tieši darbojās ļoti mazās uh, lauksaimniecības uzņēmumos vai, vai saimniecībās. Uh, Nākamā uh, bilde rāda uh, dzimumu vienlīdzību. Uh, Tātad mazās saimniecībās, dalība valstīs, sieviešu līdzdalība, protams, neapstrīdama, un, tiek, uh, un tur arī ir uh, sievietes kā, uh, kā, um, kā īpašnieki šādās mazās saimniecībās, bet jādomā, kā tas atspoguļosies pēc 2013. gada. Bet lielākās uh, saimniecībās uh, sieviešu īpatsvars to vadībā ir daudz mazāks, uh, bet šim ciparam ir tendence augt. Tālāk, ja uh, attiecīgi sievietes nav zemes īpašnieces vai nav tieši saistīts ar zem īpašnieku, bet tas ir tikai darba spēks, ir darba rokas uh, lauksaimniecības uzņēmumos. Atkal šeit jāsaka, ka uh, datu vienotības un trūkuma dēļ es varu izteikt tikai tādu um, tādu pieņēmumu, ka vīriešu darba rokas dominē. Tātad, uh, tātad darbā pieņemtas uh, vīriešu darba rokas dominē pār sieviešu darba rokām. Sievietes kā uh, dzīves draugi, jeb uh, uh, kā līdzdarbojošās uh, uzņēmumos, lauksaimniecības uzņēmumos. Protams, ka sievas ļoti daudz ko dara. Um, gan mazās, gan vidējos, gan lielā, lielos uzņēmumos, bet atkal tas netiek nekā atspoguļots nekādās, nekādos dokumentos, nekādās aptaujās. Uh, tādējādi šeit mums nav datu, uh, un Eirostats man arī nespēja dot uh, šādu atbildi jaunpienācēji, jaunpienācēji lauksaimniecībās. Dažās valstīs, piemēram, Zviedrijā un Spānijā, uh, paredz papildus uh, dažādu finansiālu atbalstu tieši sieviešu dzimumu jaunpienācējiem la, lauksaimniecībā. Uh, Uh, vai tādējādi mēs palīdzēsim uh, lauksaimniecību dzīvot spējai, uh, ka mēs atbalstīsim tikai sievietes. Nu, viens no maniem secinājumiem varētu būt tādas, tāds, ka sievietes vairāk atbalsta zaļo lauksaimniecību, un tas tādējādi arī nākotnē mums dod savu pienā, pienesumu, bet jāsaka, ka uh, sievietes ir mazu uh, lauksaimniecības uzņēmumu priekšgalā līdz ar to kopējai ekonomikai tomēr tas nedotu tik lielu pienesumu kā uh, lauksaimniecības, kur, kur vadītāji būtu vīrieši. Ja mēs runājam par politisko un e Eiropas ietvaru programmu, uh, tajā dzimuma vienlīdzība uh, ir paredzēta vairākos punktos, bet uh, nav uh, atkal nekādu pētījumu par um, dzimumu vienlīdzības efektivitāti. Eh, vī, kā jau teicu, jā, vīriešu, vīriešu eh, uzņēmēji lauksaimniecībā ir saņēmuši lielāku atbalstu, lielāku finansiālu atbalstu no Eiropas tiešajiem un arī netiešajiem maksājumiem. Un ja mēs šeit pa paredzētu atkal kaut kādu dzimumu vienlīdzību vai arī to, ka uh, tikpat uh, sievietēm la lauksaimniecības uzņēmējām būtu jāsaņem šāds finansiāls um, palīdzības maksājumi, uh, es nezinu, vai tas. Uh, novērstu pie labākas lauku aps, apsaimniekošanas. Ja runājam par politisko ietvaru, tā tad vienlīdzīgas attieksmes direktīva par par līgtiem darbiniekiem. To nosaka direktīva 82010, EU, un tas arī paredz uh, sieviešu, kā arī sievu uh, vienlīdzīgu un tiesisku nodarbinātību lauksaimniecības uzņēmumos. Tad vēl viena no, uh, viena no, viens no mērķiem ir jaunu sieviešu iesaistīšana lauksaimniecībā, bet Betīna Bar, um, Betīna uh, Roboka arī vairāk par to runās, tātad par jaunām, sievi, eh, jaunām sievietēm, to, sag, eh, to paturēšanu vai uh, ieinteresēšanu palikt uh, lauku uh, reģionos un turpināt savu darbu lauksaimniecībās. Tālāk, pirmslaulību, uh, pirmslaulību nolīgumi, uh, kur uh, uh, bieži vien tiek pieprasīts no sievietēm parakstīt eh, šādu te dokumentu, ka viņa, viņas nepieprasīs sev pusi vai daļu no uh, saimniecības gadījumā, ja uh, pāris uh, uh, iesniegts šķiršanos. Nu, manuprāt, tas nav gluži pareizi tādēļ, ka uh, sieviete ir tieši atkarīga no attiecīgās, uh, attiecīgā uzņēmuma, no attiecīgās saimniecības. Rekomendācijas pēc 13. gada atkal ir milzīgi. Uh, trū, milzīgi daudz informācijas mums trūks, lai mēs skaidri varētu uh, paskatīties un balstīties uz esošās situācijas, tādējādi izteikt uh, rekomendācijas. Nu, pirmkārt, varētu stā, sākt ar to, ka mums būtu nepieciešama detalizētāka analīze, kā arī statistiskie dati gan no Eurostat, gan arī citiem iesaistītiem uzņēmumiem eh, un iz, institūcijām tādējādi varētu nākotnē daudz labāks rekomendācijas un arī secinājumus sniegt. Eh, tātad eh, lauku rajonu lauksaimnieciskā attīstība ir tieši atkarīga no eh, abu dzimumu labklājības lauku rajonos, tāpat arī piekļuve zemē ab, abiem dzimumiem, sieviešu tiesības iegūt, mantot zemi, um, kā, kā daļa, kā iestiprināt pīlārs likumdošanā arī būtu ļoti svarīgi. Kā jau es teicu, e, sievietes, e, sievietes e, tad ir tā tendence, ka sievietes daudz zaļāk, daudz vidē draudzīgāk cenšas apstrādāt lauksaimniecību. Un man gribas teikt, ka ka viņas tomēr arī apstrādā mazākas eh, lauksaimniecības, bet eh, atkal nevar to nekādi pabalstīt šo te apgalvojumu nekādos ciparos. Arī strateģiskais plānojums un mūžizglītība, eh, kas būtu skatāma, tieši skatām šajā jautājumā. Lai mēs efektīvāk varētu veicināt abu dzimumu pārstāvību lauksaimniecībā. Es domāju, ka uh, visām, uh, visām valstīm būtu jānāk klajā ar lauku attīstības programmu, kuru dzimumu vienlīdzība un sieviešu tiesības būtu paredzētas un iestiprinātas. Uh, bet atkal tam būtu jābalstās uz esošo, uz da, dat, datiem par sieviešu līdzdalību eh, līdzšinējā lauku attīstībā. Arī būtu nepieciešams esošajām komitejām uh, sekot tam, lai uh, sieviešu pārstāvība lauksaimniecībā palielinātos vai vismaz tiktu saglabāta. Tas uh, vienmēr ir ticis pieprasīts uh, lai eh, gan sievietes, gan, gan vīrieši būtu vienlīdz uzklausīti, lai viņu ekspertīzi, eh, jeb ekspertu zināšanas uztvērtu vienādi, jeb vienādi nopietni. Ir tāds anegdotisks gadījums eh, valdību organizācijās, kur tiek uzskatīts, ka ka mēs e, prasījām šiem te e, cilvēkiem, e, kas ir tieši saistīti ar lauksaimniecības politiku, ka viņi nespēja atbildēt par sieviešu stāvokli, sieviešu iesaistīšanu lauksaimniecībā, par lauku rajonu attīstību un sievietēm, ka viņi tiešās, tātad tieši atbildīgiem raustīja plecus. Un es domāju, ka kopējā lauksaimniecības politika pēc 13. gada un tās restruktūrizācija nav iedomājama bez sievietēm lauku rajonos. Paldies! Tack så mycket. Det var intressant. Och... Liels paldies! Šī prezentācija bija ļoti interesanta. Es domāju, ir ļoti svarīgi jādomā par šo dzimumu aspektu, kad mēs runājam par lauku attīstību. Lai vietējais reģionālais eh, darba tirgus darbotos labi visiem, vai tie būtu vīrieši, kas precējušies ar eh, sievietēm, kas strādā lauksaimniecībā, vai arī sievietes, kas precējušās vīriešiem, kas strādā lauksaimniecībā, uh, varētu strādāt tajā pašā saimniecībā. Tagad nākošā uzstāsies Betina Boka no Veigeningens universitātes. Liels paldies! Es turpināšu stāstīt par savu pētījumu daļu. Man bija jāizskata sociālā situācija sievietēm lauka apvidos Eiropā. Uh, Tā iepriekšējā runātāja runāja par eh, sievietēm, kas strādā laiksaimniecībā, bet es runāšu par tām sievietēm, kas dzīvo laukos. Tās var arī nebūt nodarbinās lauksaimniecībā. Tad būtībā man bija jāatrod eh, šo sieviešu stāvokļa pamat eh, elementi, piemēram, cik lielā mērā tās piedalās lēmumu pieņemšanā, kāda ir tā to dzīves kvalitāti, to ienākumu, tad jāparaugās uz eh, atšķirībām starp sociālām grupām un reģioniem un dalībvalstēm, un arī jāizstrādā iespējamie priekšlikumi laika periodam pēc 2013. gada, un arī jāsacina, kādas varētu būt labākās prakses pieraugi, paraugi līdz šim. Šodien es gribētu galvenokārt stāstīt par svarīgākiem secinājumiem Es gribētu jums pastāstīt, kāda varētu būt to nozīme politikas izstrādē. Vispirms ir jānošķir eh, dažādas teritoriālās, reģionālās grupas un arī ir jāzina, kāda ir reālā situācija un kādas mācības mēs varam gūt politikas jomā. Vispirms es gribētu sacīt, ja mēs paraugāmies uz sieviešu situāciju laukos, nav nekādu pierī, pierādījumi tam, ka viņas vispār ir nelabvēlīgākā situācijā, tāpēc vien, ka viņas dzīvos, dzīvo laukos. Patiesībā pastāv uh, daudz līdzības starp sieviešu dzīvi laukos un pilsētā, piemēram, tas attiec uz uh, lēmumu pieņem, piedalību lēmumu pieņemšanas procesā, dzīves kvalitāti un peļņu. Ir atšķirības, ja salīdzina ar vīriešiem bet vispār uh, vienlīdzība vai nevienlīdzība ir visnotaļ līdzīga, vai tas būtu laukos vai pilsētās, salīdzinot ar vīriešu situāciju. Kā tas ir iespējams, jo parasti cilvēki uzskata, ka laukos dzīvošās sievietes ir nelabvēlīgākā situācija. Tad kā tas ir paskaidrojums? Ļoti svarīgi ir atcerēties to, ka daudzi laukafīgi ir mainījušies, jo ir eh, lielā mērā uh, pārvietojušies uzņēmumi, ir arī mainīsies situācija starp pilsētām un laukiem, daudz cilvēku pārsvēršas uz laukiem. Un ir arī notikuši daudzi nu, ieguldījumi infrastruktūrā un modernā transporta tīkla izveidē. Līdz ar to tas lielais attālums, kas kādreiz pastāvēja, tagad ir samazinājies. Līdz ar to lauki vairs nav tik attāli, kādi tie savulaik bija. Tas nozīmē arī to, paraugoties uz šo nedaudz jokaino attēlu, nevajag pārāk zemu novērtēt eh, modernizācijas tendences un to ietekmi uz laukiem. Modernizācija pavar daudz iespējas, kas nepastāvēja pirms desmit gadiem. Un vienkāršos vārdos to varētu raksturot tā, ka daudzai lauka apvidas sievietēm piedāvā eh, tādas pašas iespējas kā pilsētas. Un tas attiec gan uz izglītību, gan uz viņu ambīcijām pašatīstīties, gan arī iespējām strādāt. Tas tomēr nenozīmē, ka problēma nav. Un arī nevarētu sacīt, ka nav kāda trūkuma, kas būtu jāpārvar. Tomēr šie trūkumi patiesībā Uh, pilsētu un lauku sievietēm ir visnotaļ līdzīga, un arī stratēģijas, kā tos varētu pārvarēt, ir līdzīgas. Un mēs, piemēram, varētu salīdzināt divas ģimenes, vienu pilsētā un otru laukos. Te pastāv sociālās uh, atšķirības starp sievietēm, kas ir vairāk vai mazāk izglītotas ar precētām vai neprecētām sievieti. Tomēr šīs atšķirības neizriet no tā, kur dzīvo sieviete laukos vai pilsētā. Taču, un taču vienmēr pastāv. Tomēr vispārējiem optimismam nav nekāda pamata vai arī tādam secinājumam, ka atstumtība laukos sievietē nemaz nepastāv. Ir dažādi lauka apvidi. Daži no tiem vēl ar vienu ir attāli, un ir daži citi, kas ir kļuvuši vēl attālāki sociāla-ekonomisko faktoru rezultātā. Šīs, eh, šī afidi lielā mērā ir atkarīga arī no tā, kādas tur ir darba iespējas Uh, jo mm, zemāks izglītības līmenis, jo attālāki šie reģioni liekas. Un šādi reģioni ir attāli nevienmēr geogrāfiskā nozīmē, bet tā ir nozīmē, ka tie, ir, tie atrodas tālu no modernās dzīves attīstības centriem. Tātad lauku apvidus nevienmēr nozīmē lauku attālināts, atbalīts atvidus. Tātad te ir dažādas iespējas, lai cilvēki attīstītos. Ir tādi lauku reģioni, kas ir viegli pieejama un arī tuvu pilsētām, ne tikai no geogrāfiskā viedokļa, bet arī no dzīvesveida viedokļa. Un uh, attīstītākās uh, Eiropas valstīs lauka reģioni ir mazāk attālināti, bet uh, tātad Eiropas dienvidos un austrumos šī atšķirība ir izteiktāka. Tātad te būtībā ir runa nevis par dzīvošanu laukos vai nedzīvošanu laukos, bet par dzīvošanu nomalē. Runāja par to, kādas ir izglītības un darba iespējas, transporta iespējas. Iespējams, ka te arī, piemēram, patērētāji ir tālu. Attālī reģioni ir tie, kuros arī mazāk piekļuves e, informācijai, komunikācijām, internetam. Tie reģioni, kuros cilvēki eh, mazāk var paļauties uz to, ka kaut kas mainīsies vai progresēs. Un līdz ar to viņi arī nevēlas attīstīt šos reģionus, labāk viņi dodas prom uz citurieni, kur viņu skatījumā ir iespējama moderna, labāka dzīve, jo viņi neuzskata, ka viņu reģionos, kas tāds ir sasniedzams. Tieši šādos afidos ir atrodama uh, Uh, šī te pretruna, um, liela atšķirība starp to, kā dzīvo sievietes vai vīrieši, un tur nav darba, nav pieejami parastie pakalpojumi un valda sociālā atstumtība. Lielās problēmas ir saistītas ar lauku norietu. Te ir maz resursu, maz uh, Eh, sociālo tīklu cerība būtībā nepastāv, tā tad arī cilvēki vairs nevar pilnvērtīgi vadīt savu profesionālo mūžu, un eh, viņiem, viņi nevar īstenot savas modernās gaidas sievietēm, bet tas attiec arī uz daudziem ja, vīriešiem, īpaši jauniem vīriešiem, tad situācija ir sliktāka nekā pilsētā. Tad kā tas? Uh, attainotos uz kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada. Tātad pirmkārt, um, secinājums ir tāds, ka dzimumu nelīdztiesībai ir saikne ar lauku norietu. Un uh, mums ir jārīkojas uh, tā, lai mēs novērstu sieviešu došanos prom no lauku rajoniem. Mums ir jārisina šī nomaļības problēma. Tas, ko dara sievietes, protams, lielā mērā arī ietekmēs to, ko darīs vīrieši. Un skaidrs, ka daudzi uzņēmēji būs tie starp pirmajiem, kas dosies prom no laukiem. Nu, te varētu būt trīs specifiski ierosinājumi. Runājot par kopēju lauksaimniecības politiku, vajadzētu pievērst īpašu uzmanību nomalēm jo tieši šeit uh, dzimuma līdztiesības jautājumi ir visciešāk saistīti ar lauku attīstības jautājumiem. Ir arī citi reģioni, kur uh, dzimuma līdztiesība nav um, tāda, kādai tai būtu jābūt, tomēr tas nevienmēr ir saistīts ar iekšēju, ar kopējo lauksamniecības politiku. Līdz ar to ir jāstiprina mobilitāte, jāuzlabo dzīves kvalitāte, transports un jāpanāk, lai cilvēki labprāt gribētu palikt laukos un lai viņi iesaistītos lauku attīstībā. Es uzskatu, ka mums vispirms ir jāiegulda kaut kas pirms mēs varam sagaidīt, ka šie cilvēki paši labprāt iesaistīsies lauku attīstībā. Situācija ir citāda ar, tām, ar tiem lauku reģioniem, kas ir vieglāk sasniedzama. Tātad mans uzdevums bija paraudzīties uz dzimumu līdztiesību pēdējo gadu laikā lauka apvidos. Un es tā tad īsi izskatīju dažus eh, dzimumu līdztiesības un citus attīstības projektus. Man jāsaka, es to darīju pavisam virspusēji, ceru, ka iespējams būs to izdarīt dziļāk, bet katrā ziņā ir skaidrs, ka ir projekti sievietēm, kas ir līdzīgi visur, un skaidrs, ka arī labi attīstīts plāns varētu līdzēt situācijas uzlabošanā. Tāpēc manā skatījumā dzimuma līdztiesība manā skatījumā būtu jāuztver arī vispārējā lauku attīstības kontekstā. Tad kā mēs varētu risināt šo problēmu? Nu, tāpat kā mēs vispār raugāmies uz a, attīstības veicināšanu, mums būtu jāstiprina sieviešu organizācijas pāri reģionu robežām, lai mazinātu sociālo atstumstību, lai izveidotu tādu kā drošības tīklu, lai arī risinātu vardarbības problēmas. Sieviešu organizācijas arī aizņem nozī, pilnu nozīmīgu lomu, kā jau norādīja Salija. Sieviešu pārstāvniecībā, kā jau norādīja Salija, lēmumu pieņemšanas organizācijās sievietes laukos ir maz pārstāvētas. Es nezinu, bet es uz, vai tas ir iespējams, bet būtu svarīgi, lai kāds, piemēram, vietējās uh, pašvaldības būtu atbildīgas par uh, sieviešu līdztiesības veicināšanu Un tad, protams, mums būtu jāpārbauda, vai tas, ko mēs gribējām sasniegt, vai mūsu izvirzītais mērķis ir sasniegts. Un tā mēs varētu secināt, kā šie dzimuma izcelsmes projekti gūst panākums un kas, kas būtu darāms, lai to uzlabotu. Un visbeidzot, es uh, atgriežos pie sava jājam dzirdziņa datu ievākšana. No vienas puses informācijas bija ļoti daudz, ļoti daudz datu un statistikas, bet tad, ja jūs meklējat tos datus, ko jūs tiešām gribat eh, atrast, tad tādu patiesībā ir maz. Ļoti maz ir uh, datu reģionāla līmenī, kas būtu sadalīti pa dzimumiem. Tātad šādas statistikas nav un eh, ir arī ļoti maz salīdzinošo pētījumu. Ir atsevišķi uh, pētījumi, bet tie nav salīdzināmi savā starpā. Un jo īpaši maz ir pētījumu tajos reģionos Eiropā, kuros ir visvairāk problēma. Un uh, nav arī tādu pētījumu par uh, dzimumu identitātes. Uh, jautājumiem, arī par eh, vārdarbības gadījumiem. Nav tā, ka sievietes tikai dodas prom no lauka afidiem, bet ir arī cilvēki, kas atkal dodas uz eh, lauka afidiem, bet tie ir nā, nākuši no citiem reģioniem. Uh, Tad jautājums, kas ir šie cilvēki? Vai viņiem tur ir varbūt kāds mantojums vai kā? Mēs nezinām, kuriem uz dēļ viņi pārceļas. Tad šie ir tie jautājumi, uz kurus vērs ir izskatīt. Un katrā ziņā paldies par jūsu uzmanību. Tack så mycket. Det var oerhört intressant. Paldies! Eh, Tā bija ārkārtīgi interesanta prezentācija. Un mums pavisam noteikti vēl ir darbs darāms, jo nu pat sapratām, ka būtībā mēs neko daudz nezinām par uh, faktisko situāciju. Un ir svarīgi, lai mēs uh, šo situāciju aptvērtu, jo tā mēs varēsim izdomāt, uh, kā rīkoties tālāk. Tagad uh, Jēglas kundzes kārta referente. Paldies, priekšsēdētāji. Un eh, paldies eh, abām iepriekšējām runātājām par prezentāciju. Eh, tajās pavisam noteikti bija daudz jaunu ideju, ko pārdomāt. Ir pavisam skaidrs, ka parlamentā jau ir bijusi virkne secinājumu, taču uh, ir atkal jājautā, kā tad īsti notiek īstenošana un uh, ko vajadzētu darīt turpmāk. Man un mums uh, lauksaimniecības komitejā vispār strādājot pie šī ziņojuma bija jāņem vērā virkne svarīgu aspektu. Un es eh, bieži vien jautāju, kāpēc eh, šis ziņojums tika pieprasīts lauksaimniecības komitejā un kāpēc mēs vispār diskutējam par to lauksaimniecības komitejā. Atbilde ir tāda, ka sieviešu vieta un loma lauksaimniecībā ir viena no Spānijas prezidentūras trijām prioritātēm. Un ir svarīgi, lai šī tēma negrimtu aizmirstībā Un mēs šeit no pulksten 15. Eh, jau ar komisāru esam pārunājuši daudzus jautājumus. Mēs šeit veidojam lauksaimniecības politiku pēc 13. gada. Un eh, no sieviešu jautājumu šeit nevar atteikties, un es te nerunāju tikai par zemniecēm, bet gan par sievietēm laukos vispār bez eh, viņām eh, situācija nav iespējama. Šis jautājums ir arī politisks. Un eh, līdz ar to ir jābūt politiskam ietveram, kas sievietēm ļaus palikt lauku apgabalos, tur dzīvot un strādāt. Un mums ir arī eh, uzdevums eh, savus skaistos vārdus pamatot ar eh, līdzekļiem. Ir jābūt programmām un finansēšanas iespējām šīm programmām. Jāteic, ka tas ir otrais pīlārs un attiecas uz subsidiaritāti. Uh, Dalību valstīs to var ieviest atšķirīgi, bet kopumā tas ir mūsu instruments, un es negribētu, lai mēs pazaudējam šo instrumentu pēc 2013. gada. Es ziņojumā gribēju skaidri norādīt, ka mums vajadzīgs šis otrais pīlārs, mums ir vajadzīgi līdzekļi, lai mēs kaut ko varētu darīt arī lauku sieviešu labā. Un uh, izņemot gadījumus, kad sieviete ir uzņēmuma īpašniece, uzņēmēja, viņas vārds eh, parādās arī uzņēmuma eh, dokumentācijā, bet ārpus šiem gadījumiem otrais pīlārs ir ārkārtīgi svarīgs. Un es pati esmu no Bādenes Virtembergas federālās zemes, no diezgan eh, spēcīga reģiona bet eh, Es esmu novērojusi, ka lielāka uzmanība tiek pievērsta pilsētu videi un uh, lauku vide savukārt tiek aizmirsta. Tāpēc es vēlētos vairāk koncentrēties uz lauku reģioniem, uh, skaidrāk pievērsties lauku apgabalu finansējumam un uh, skaidri Mm, aktualizēt arī sieviešu jautājumu šajās lauku apgabalos, viņu ekonomisko lomu, saimniecisko lomu, jo gal galā viņas arī ir uzņēmējas. Es domāju, ja šajā ziņojumā mums izdosies sasniegt šos mērķus, tad mēs būsim sasnieguši daudz. Šis ir iniciatīvas ziņojums, tam nav uh, likumdošanas nozīmes, taču Tas ir daļa no mūsu centieniem. Un uh, mēs uh, tādējādi varam uh, darīt zināms mūsu prasības attiecībā uz lauku reģioniem. Un mm, mēs skaidri parādam, ka vēlētos parā sniegt sievietēm lauku apgabalos vairāk iespēju un arī lielākas eh, noteikšanas iespējas. Eh, sievi... Jautājums ir par to, kā, kā sievietes organizē savu darbību, kā viņas pašas aktualizē savus jautājumus. Eh, Šeit pie šī ziņojuma mēs strādāsim līdz nākamā gada marta beigām, un Es vēlētos, lai reģionos, dalību valstīs, ziemā, tostarp arī uh, sieviešu organizāciju vidū notiktu debates saistībā ar šī ziņojuma jautājumiem, jo Eiropas uh, līmenis un otrais pīlārs tā ir viena lieta, bet reģiona tā ir cita lieta. Un uh, te jau ir runa par uh, reģionālo, lokālo politiku. Uh, bet, manuprāt, ir svarīgi, lai mēs kā lauksaimniecības komiteja pēc Lisabona nolīguma stāšanās spēkā uh, aktualizētu šo jautājumu arī tādā līmenī. Es lūdzu visus savus klātesošos kolēģus arī uh, strādāt pie šī ziņojuma un, uh, un, un, un komentēt to, tas man ir ļoti svarīgi. Tā būtu normālā darba procedūra šeit, un es būtu ļoti priecīga, ja man izdotos eh, vērst uzmanību uz eh, sievietēm lauku apgabalos ar šī ziņojuma palīdzību, un ja viss man palīdzētu, tas būtu ļoti jauki. Paldies! Tak, Fru Jēgle! Paldies! Paldies Iegls kundzei. Un tagad e, došu vārdu runātājiem. Es ļoti atvainojos, ja ne, neizrunāju jūsu vārdus pareizi. Pirmā runātāja. Es vēl tos. Kultūrā femeile, care... Es gribētu runāt e, gan par tām sievietēm, kas strādājot laukos, var baudīt vienādas iespējas ar tām sievietēm, kuras dzīvo um, pilsētās. Taču vēl es gribu iestāties arī par tām sievietēm, kuras um, izpilda tādu kā ģimenes barotāju funkciju laukos. Ir sievietes, kas strādā ar moderniem, uh, līdzekļiem lauksaimniecībā un arī citas, kurās eh, lauksaimniecība ir tāda kā pašpietiekama nozare, tā kā tas ir manā valstī. Es biju pārliecināta, ka Ieglis kundze izstrādās eh, labi sabalansētu ziņojumu, pietiekoši informatīvu, bet eh, jums varu arī pastāstīt par uh, Agri komitejas vizīti Rumānijā. Tika apmeklēta neliela, uh, neliela fē, tradicionālā ferma kalnu apvidū. Un te varēja secināt, kādas ir uh, lauksēm, lauksaimnieku ģimene esošās problēmas šādā apvidū. Tad tur bija ģimene ar trim bērniem, un beigās Iegles kundze gribēja pateikties šai ģimenei par tās uh, uh, viesmīlību. Taču izrādījās, ka tajā brīdē eh, zemnieka sieva bija, nebija klāt vairs, sieva, kas visu laiku bija bijuši klāt, un te nu zemnieks paskaidroja, ka lop, lopi tagad atgriežas no, no ganībām, un tāpēc sieviete ir jāiet šie lopi jāatved uz kūti. Un te, nu, Jēglis kundze skaidru uzdev jautājumu, vai tā vienmēr ir bijis, ka uh, sieviete dara to darbu, un tad, lūk, vīrietis uh, ievāc uh, slavas laurus. Un izrādījās, ka tā arī ir. Un es gribētu tāpēc uh, izteikt vēlmi, lai sievietes tiktu skatītas uh, ar cieņu. Un šāda problēma, ar, kurām, ar kur saskaras sievietes lauku apvidos, ir sastopama visur sievietēm Eiropā. Un tāpēc es domāju, ka kopēja lauksaimniecības politikai jābūt ir. Uh, līdzvērtīgai gan sievietēm, gan vīriešiem, kas strādā lauksaimniecībā. Šis aspekts būtu jāuzsvēr. Tas ir ļoti svarīgs KLP. Nu, tagad runājot par KLP pēc 2013. gada, es šai sakarā gribētu piekrist tam, ko sacīja Jēglis kundze. Mums ir nepieciešams budžets, kas ir pietiekams, lai tas varētu arī sekmēt šo līdztiesības eh, principu. Paldies, es ceru, ka mēs varēsim darboties šajā jomā. Paldies! Tarabēlā kungs lūdzu. Merci. Paldies, priekšstādātājs kundze. Kaut arī šie ziņojumi bija, eh, šīs prezentācijas bija jāizsās ļoti ātri, tās bija pietiekoši daļrunīgas. Tarabela kungam nedarbojās mikrofons, viņš ieslēdz citu. Katrā ziņā uh, tagad uh, eh, visi kārtībā ar mikrofonu. Saka Tarabels kungs, es esmu gandarīts par šiem, eh, šīm prezentācijām, par sievietēm, kas pārstāv 41% no visa darba spēka laukos. Tā jau vairs nav gluži minoritāte. Un jūs minējāt, ka pāri par 70% no šīm sievietēm, 78% ir tādā kā vienkārši dzīves biedris statusā. Un skaidrs, ka te tā tad ir izcīnāma cīņa, lai būtu vienādas iespējas iegūt īpašumu. Un eh, te tā tad eh, būtu jāņem vērā tas, ka viņas arī strādā šajā jomā, tātad viņām jābūt arī vienādām tiesībām. Varbūt eh, tad, ja viss eh, ģimenes dzīvē ir kārtībā, tad nav nekāda problēma, bet tad, ja šīs, eh, šīs laulības saiknes izirs, tāda sieviete paliek tā, kurai nekā tiesība vairs nav, un tieši tāda ir bieži vien ir situācija šodien. Un e, tad vēl ir arī jācīnās par e, sievietes e, lauksēmnieces statusa palielināšanu. Katrā ziņā tas attiecas uz tādu valsti kā Beļģiju, kur ir ļoti izteikts sociālās aizsardzības modelis. Tomēr arī šajā gadījumā šķiršanās gadījumā sieviete, kas strādīja, strādājusi saimniecībā laukos, nesaņem nekādas, nekādu pensiju par savu visu mūžu garumā ieguldīto darbu. Sk un skaidrs, ka Ieglas kundze arī te darījusi daudz, ko viņa ir varējusi. Un vēl trešā jautājuma kopa ir jāstrādā. Uh, pret, jācīnās pret stereotīpiem. Tātad eh, puisis ir traktor, traktoris, bet sievietes skaidrs ir slaucēja. Es eh, zinu, ka bija tāds laiks, kur, eh, kur nebija tāda lieta traktorā kā, kā kondicionieris un rādio. Uh, Un skaidrs, ka traktoris darbs toreiz arī nebija tik patīkams kā tagad, bet vienalga ir jācīnās ar šiem stereotipiem. Lai šie darbi, kas parasti eh, kūti ir veicams sievietai, tomēr tiktu padaļai arī uzkļaut uz vīriešu pleciem. Jūs jau ļoti pareizi pastāstījāt mums, ka ir viena veida lauka apvidi un ir atkal citi. Ir viena lauka apvidi, kur, eh, kas eh, nav tālu no pilsotā, pilsētām, tur ir labi ceļu tīkli, ceļu infrastruktūra. Un tos varētu saukt par tādiem kā lauku pilsētu reģioniem vai pilsētu lauku reģioniem. Un šie reģioni netiek pamasti, ir eh, tādi tendence cilvēkiem, kas strādā pilsētā, dzīvot laukos, taču šeit pastāv risks. Te nav tik liela um, atšķirība starp sieviešu un vīriešu situāciju, bet te ir drīzāk tāda kā sociālo slāņu jaukšanās. Ir tā cilvēka, kam pieder zeme, kam tas ir dzimtas īpašums, un ir tāda, kas vienkārši nāk ar savu naudu un nopērk. Un te tomēr arī pazūd uh, tādi pakalpojumi kā pasts, piemēram. Un tad, ja ģimene, ģimenē ir divi vecāki, tad skaidrs, ka ir nepieciešams eh, divas automašīnas, lai varētu dzīvot laukos. Un arī šai ziņā te ir risks, ka sieviete kļūs nabadzīgākas, jo tad, ja ģimene izirs, tad atkal tā ir sieviete, kas cieš, jo vīrietis eh, pelna to pašu, ko vīrietis arī pēc ģimenes iziršanas, tad tomēr eh, šīs izmaksas sievietei palielinās, jo tagad viņai ir jādzīvo atsevišķi. Eh, parasti sievietes ir tās, eh, kuru ziņā tiek nodoti bērni, tad viņām arī ir lielāki izdevumi, un līdz ar to viņām arī tā situācija pasliktinās. Tad viņām ir jāsāk īrēt dzīves vietu. Bet kādā pilsētā, kādā zemē, kur ir eh, tiešām īsti lauku apvidi, kur nav laba ceļu struktūra, tad um, tur ir novērojama tā tendence, ka cilvēki dodas prom no laukiem. Jo grūti viņiem nonākt ir laukos vai dzīvot laukos, strādāt pilsētā. Un tad te atkal ir šis te sociālo slāņu sajaukšanās uh, jautājums jo tātad cilvēki, kam nav iespējas izvēlēties, kur dzīvot līdzekļu trūkuma dēļ, savā veidā izolēti dzīvo šajos uh, attālajos reģionos. Es domāju, jūs prezentācija arī to labi atainoja. Paldies! Nu, ēd. E e paldies! Mo, Movei kundzei nākamai paldies. Es, uh, eh, liekas, runāšu. Uh, angļu valodā, atvainojos saviem vēlētājiem, bet dažkārt, kad runāju ungāru valodā, tad, eh, tad eh, pat eh, mūsu komisārs izskatās diezgan jautrs, kas, kas nav katru dienu novērojams. Tieši tādēļ man jārunā savā valodā. Ja mēs runājam par sievietēm mazās, mazās lauksaimniecībās, Ir ļoti interesanti, ka tiek pacelts šis jautājums tādā aspektā, jo nav jau nekāda problēma tajā brīdī, kad eh, tā ir neliela ģimenes ferma, bet gan tajā brīdī, kad ir milzīga, liela industriāla ferma, kur tiek gatavot, piemēram, izēja materiāli pārtiks rūpniecībai, jo šādās eh, šādos uzņēmumos praktiski nav sieviešu. Un es gribētu zināt, vai jums ir kāda statistika attiecībā uz šo jautājumu, jo mans viedoklis attiecībā uz to ir, ka šāda veida lauksaimniecības uh, uzņēmumos uh, sieviešu uh, īpatsvars būtībā ir nēsošs, ka sievietes nestrādā šādās lielos lauksaimniecības uzņēmumos un tādējādi uh, mēs zaudējam sieviešu ietekmi un iespējas darboties laukos, šādās lauksaimniecībās, jo arī mazās lauksaimniecības, ja vien tām ir iespējams, tās apvienojās un veido lielākas lauksaimniecības uzņēmumus tādējādi, lai būtu konkurētspējīgs, tādējādi arī sieviešu īpatsvars eh, darbojošās, eh, darbojošos lauksaimniecības uzņēmumos izmirst. Es gribētu prasīt gan jums, gan Jēglas kundzei, gan, gan Salijai, uh, kādi ir šie cipari, jūs pa, m, mm, uzsvērāt apvienotās karalists ciparus, bet ja jūs uh, runājat par. Ja runājat par izpēti, uh, veidojiet šo te pētījumu uh, balstoties uz patiesību. Dodaties lūdzu uz lauku rajoniem un jautājiet sievietēm, es jums varētu uh, vai mm, jūs varētu pabalstīt šajos pētījumos, it īpaši Ungārijā sievietes, kā viņas tiek um, apspiestas, ka viņa, ka lauku rajonos ir arī vārdarbība pret šādām sievietēm, ka viņām vispār nav pieeja nekādam transportam, tran viņam nav iespējas aizbraukt ne uz kādiem rajoniem, uh, uz pilsētu, un tāda ir šī te patiesā dzīve Ungārijā, Rumānijā un tā tālāk. Ja jūs, protams, veidojat izpēti Īrijā, Anglijā, Vācijā, tas, protams, ir labi, bet nu, tas neatspoguļo stāvokli, kāda ir Austrum Eiropā. Thank you, Mary. Priekšādātāji, paldies. Pateicos arī abām kundzēm, kuras ļoti interesantu prezentāciju. Uh, mums sniedza. Jūs teicāt, ka tur nav pietiekami daudz bijušas papildus informācija, un ka nenotiek tāda segregācija uz, balstoties uz dzimumu, bet eh, tepat laikā, nu, manuprāt, tā bija diezgan laba un vispusīga. Bet galvenie punkti, ko jūs, uzminē, eh, ko jūs minējāt, bija par šo te pretrunu starp ģimeni un uzņēmēju darbību lauksaimniecībā, jeb lauku apsaimniekošanu kā, kā darba, kā profesiju. Uh, Es domāju, ka mums būtu nepieciešams uzdot savu jautājumu, kā KLP varētu dot savu pienesumu sieviešu vienlīdzībai uh, lauksaimniecības uh, sektorā. Mūs, man uh, viens kolēģis ir um, ir uzrakstījis par lauksaimniecības politiku pēc 13. gada. Es vēlreiz pārskatīju, jo tur ārkārtīgi maz kas e, rakstīts par sievietēm. Nē, nē, es tev nevainoju, Džordž, par šo ziņojumu, bet es gribu nākt klājā ar veselu virkni labojumu, un tagad mums tāda iespēja ir balsototies uz esošo situāciju. Bet ir ļoti daudz, ne tikai lauksaimniecība, bet arī citas nozeres, kur sievietes atstumj tikai tādēļ, ka viņas nav tieši vai. E, algu listē, sarakstā, bet viņu pienesums eh, lauku attie, attīstībā ir nenovērtējams. Viņas ir ģimenes barotājs, bet eh, tātad atspoguļ, ģimeņa, eh, dzimuma atspoguļums ir ļoti vājš, tā tad nav pietiekama izpēta. Bet mums vēl paliek jautājums, kādēļ mums vajag veicināt sieviešu iesaistību lauksaimniecībā, kāds jeb lauku uzņēmē darbībā, bet Eh, kāds jau minēja, ka tas ir vienkārši tādēļ, lai sievietēm būtu iespēja. Eh, vai jums varbūt liekas, ka šo jautājumu nevajag atbildēt, ka tas ir pašsaprotam, bet tas ir tikpat labi, eh, kā kā, kāpēc sievietēm vajag būt politikā. Manā valstī, piemēram, ir 13% augsts politiskos amatos sievietes, bet es domāju, ka tas ir tikai tādēļ, ka mums ir nepalīdziešams sabalansēt lēmumu pieņemšana. Un tieši tādēļ, un sievietēm ir pilnīgi cita pieeja un cits skatījums uz lietām. Līdz ar to mums ir nepieciešama arī šie, šis cits uh, skatu punkts vai cits viedoklis lauksaimniecībā. Nevienmēr sieviešu, protams, viedoklis ir labāks un otrādi, bet mums ir vajadzētu, vajadz, vajadzīga šī sabalansētība starp viedokļiem un dzimumiem un tā tālāk. Un, uh, Mums ir arī nepieciešams, eh, lai sievietēm būtu vienlīdzīga pieeja lauku attīstības programmām, kas jau tika minēts. Eh, tad arī teritoriālais aspekts. Eh, jūs teicāt, ka tas nav tik daudz par nomaļajiem rajoniem, bet gan par um, rajonu marginalizāciju. Vai nu tas ir tāds reģions, kur vispār, uh, kurš, ir, kurš ir lauku rajons vai uh, eh, nomaļs rajons, tur pilnīgi tur nav nekāda uh, atšķirība. Jums taču ir teritoriālā uh, kohēzija un uh, ka uz abiem no šiem, ja visiem šiem lauku rajoniem būtu jāskatās vienādi un jāskatās, kāda ir pieeja tiem. Mums ir jāskatās. Uh, Mm, dzimumu jautājums arī teritoriālā kohēzijas aspektā, jo tas, manuprāt, ir viens no galvenajiem pīlāriem mm, teritoriālā attīstībā. Un kā jau iepriekšējā runātāja teica, mums vajag runāt ar sievietēm, runāt ar sievietēm lauksaimniecēm, lai tās uh, tiktu sadzirdētas, kā arī sievietēm, kas ir uzņēmējas lauku uzņēmumos, gan arī tām, kuras ir, ja drīkst tā teikt, vienkārši sievas lauksaimniekiem. Šis ir pēdējais laiks, kad mēs par to runājam, jo mēs šobrīd uh, skatām kopējās lauksaimniecības politikas nākotni pēc 13. gada, kas pienāks ātrāk nekā jūs domājat. Tieši tādēļ mēs šo jautājumu nedrīkstam atstāt kastītē un uh, domāt par to vēlāk, jo kopējo lauksaimniecības politiku pēc 13. gada uh, mēs šobrīd radām, un Tarabel kungs jau uh, teica. Um, arī par uh, sieviešu vienlīdzību, kurš uh, un arī par to, ka tās tiek vienlīdz novērtētas. Nē, ne vienmēr, tāpēc, ka sievietes loma, jeb sievietes darbs nav tik redzams. Mēs runājam arī par. Uh, par pensiju sistēmām. Ļoti daudz no tām, kas strādājušas mājās un uh, ir darbojušās ģimenes labturībā, labklājībā, uh, lai tam būtu, eh, lai, lai audzinātu bērnus un vienkārši da, strādātu laukos, ka tam viņām nav nekādas tātad, pensijas vai uzkrājumi, līdz ar to eh, tas um, nav vienlīdzīgā situācijā. Šodien pat runāju ar vairākām lauksaimniecēm no uh, īrijas, un viņas tieši to arī man teica, un būt, tas arī būtu iekļaujams, kap pēc uh, kopējā lauksaimniecības politikā pēc 13. gada. Paldies! Un es vēlot tos teikt sekojošo. Kādēļ mums ir nepieciešamas sievietes Eiropas Savienības lauksaimniecībā? Un atbildi ir tāda, ja mēs gribam, lai mūsu lauksaimniecība būtu dzīvot spējīga, tad mums ir nepieciešami abu dzimumu cilvēku lauksaimniecībā. Mēs nevēlamies tādu Uh, lauksaimniecību, kur pārstāv tikai viens dzimums. Un, ja tas tā būs, tad tā pēc vienas paudzes būs mirusi. Uh, sfēra. Paldies! Pirms mēs eh, sākam pārāk augstos toņos runāt par sievietēm lauksaimniecībām, eh, es tikai gribētu paskatīties uz uh, īriju. Uh, un uh, tieši šo saikni ar Lielbritāniju, kur uh, valsts sekretāre ir sieviete, un es. Uh, īrijā, attiecīgajā ministrijā. Ļoti daudz darba padarīju. Es arī ļoti labi zinu šo te bildi, ko Sallija rādīja prezentācijā. Un man arī ir šeit kopija kopija vienam laikrakstam, lielākajam lauksaimniecību uh, pabalstošiem laik, laikrakstam e, īrijā, kur galvenā redaktora arī ir sieviete. Un tāpēc es negribētu tik ļoti teikt, ka uh, mēs tagad iejaucamies tādā vīru pasaulē. Tā nemaz nav tik liela vīru pasaule. Es esmu izaugusi nelielā fermā Ziemeļīrijā. Uh, mans tēvs strādāja uh, dienā dienā um, apmaksātu darbu kaut kur pilsētā, un mana māte uh, strādāja, apstrādāja mūsu nelielo lauku saimniecību ar uh, trīs bērnu palīdzību, un tas ir. Mm, Tas arī ir stāsts par daudzām, daudzām sievietēm, par viņas paudas sievietēm, bet kāpēc viņas strādāja? Viņas strādāja tādēļ, lai viņas bērni būtu iza, uh, izglītotāki. Uh, Un eh, ne tikai Ziemeļīrijā, kā tas bija pirms eh, vienas paudzes, bet tā ir arī šodien daudzās uh, Eiropas valstīs. Bet, uh, un tieši tādēļ, tieši tādēļ ir novērojams šis fenomens, ka sievietes ir labāk izglītotas, uh, tiecās un cenšas kļūt izglītotākas. Uh, un šovakar man arī būs vakariņas ar tādu organizāciju, kuras, kura ļoti veiksmīgi izmanto struktūra fondu naudu, lai mūžu izglītotu lauksaimniecībā iesaistās izitās sievietes. With rural and urban women. And that is a very, very... Un um, šajā programma, šī programma ir ārkārtīgi svarīga. Un to šobrīd pabalsta struktūra fonds un nākamajā mēnesī, tad oktobrī, man arī būs pabalstu grupa eh, no um, nomaļiem rajoniem eh, šeit parlamentā un būtu ļoti labi, ja Ieglas kundzei būtu iespēja ierasties un ar viņām parunāt, jo viņas ir tādas ļoti dzīvīga organizācija un skaļa organizācija Ziemeļīrijā. Uh, Un tas ir tās sievietes, kuras arī izrādīja iniciatīvu, lai redzētu, kas tad notiek parlamentā un ko parlaments dara viņu labā. Es domāju, ka viņu labā un viņu tādu pašcieņas vai, vai veicināšanā, ka mēs par viņām domājam, es domāju, ka tas būtu ļoti labi, ka viņas to redzētu. Un tas, ko Salī teica, tas anegdotiskais gadījums, ka. Uh, Eh, ka tiek uzskatīts, ka, eh, ka tiek jautāts um, birokrātiem, uh, kāds viņu prāt ir sieviešu, kāda viņu prāt ir sieviešu pārstāvniecība lauksaimniecībā, ka viņi dod pilnīgi atžgārnus ciparus, kā tas ir esošajā statistikā. Un ja jau vairāk runātāji uh, izteicās, ir vairākas jomas, kur mums vajadzētu uh, savus centienus stingrāk ieviest dzīvē, piemēram, mobilitāte, kā arī iekļaušana tā tālāk. Es domāju, ka tas nav e, nekas e, atšķirīgs abiem dzimumiem. Piemēram, Ziemeļīrijā ir ārkārtīgi augsts pašnāvību skaits tieši vīriešu e, un tieši zemnieku vidū, tieši tāpēc, ka viņām, viņiem ar krīzi uh, bija ļoti slikts stāvoklis, ļoti depresīva situācija, un tieši tādēļ es domāju, ka mums nevajadzētu aizmirst arī jaunus vīriešus, o, kurus vajadzētu veicināt, doties, atgriezties vai nākt uz lauku rajoniem, lai tur veidotu savu dzīvi un nākotni. Un attiecībā uz. Um, uz zemes mantošanu. Jā, man šķiet, ka mēs šobrīd esam iebraukuši tādā lauciņā, kas ir nu pilnīgi dalība valstu kompetencijām, ka mēs to nedrīkstētu šeit skart. Uh, lauku attīstība, kur Ziemeļīrija ļoti daudz naudas nav saņēmušies tādēļ, ka tik daudz, kas ir iestrēdzis birokrātiskajos gaiteņos. Uh, tā iemesla dēļ, kā lai tiktu saņemti šie te līdzekļi, kas domāti lauku un perifēriem rajoniem, ka ir pietrūcis e, dažādu pieteikumu rakstītāju, vai cilvēkiem bija jā, jāpar lauki un jāaudzē lopi, nevis jāraksta milzīgās paku, pakas ar birokrātiskiem dokumentiem. Tādējādi mēs neesam saņēmuši šie, šos maksējumus, maksājumus, Mums jāpārdomā par to, kā ātrāk to izdarīt, kā ātrāk um, novirzīt naudu tieši tur, kur tas nepieciešams. Jums ir arī labi piemēri, kā tas varētu darboties. Paldies! Paldies, Akņu kungam vārdu došu. Paldies! Manuprāt. Problēma nav tik liela, kā daži no jums iedomājas. Es lauksaimniecības jomā darbojos uh, eh, 39 gadus. Un There are many more livestock unit managers who are female. They're just particularly good at that. Dažkārt daudz vairāk sieviešu tieši uzrauga fermas nekā uh, nekā savulaik. Kad es vēl sāku nodarboties ar šiem jautājumiem, tad viņu sieviešu bija daudz mazāk nekā tagad. Kopš 1990. gadiem agronomi, nu tagad jau daudzi tādi ir atrodami sieviešu vidu. daudz ir arī augsti stāvošu sieviešu laukos, ir daudz arī sieviešu zemnieču uh, apvienības. Taču šo gadu laikā es neesmu redzējis, ka sievietes tiešām gribētu, piemēram, vadīt traktoru vai uh, pieskatīt kaut kādu mašinēriju patiesībā ir samazinājies eh, manuālais darbs eh, sieviešu vidū. Kad es biju uh, mazs zēns, tad es uh, redzēju, ka Eh, ka bija daudz sieviešu, kas eh, strādāja laukā, piemēram, lasīja kartupeļus no pusdesmitiem rītā līdz trijiem pēcpusdienām. Tas viņām tīri labi derēja, jo pēc tam viņas varēja darīt kaut ko citu. Bet tagad tehnoloģijas dēļ viņas tā vairs nevēlas darīt. Tagad ir iespēja sievietēm arī. Uh, Ieprecēties uh, saimniecībā, tā sakot, uh, vīrietis var mantot saimniecību, bet tad, kad sieviete ieprecas uh, eh, saimniecības īpašniekā, eh, saimniecībā, tad viņa var eh, patiesībā izmantot daudzas iespējas. Te nav nekādas tādu briesmīgu, uh, briesmīgu apstākļu, ka uh, ka sievietei pēkšņi vairs nav iespējas bērnu audzināt, vai viņai jāatsakās no savu darbu. Kad es strādāju laukos, mana sieva labprāt. Viņa labprāt piedalījās lauku darbos, viņa varēja arī ar bērniem nodarboties, bet tagad viņa ir precējusies ar Eiropas parlamentu deputātu, un patiesībā viņa vada saimniecību. Te patiesībā ir vesela slērums jautājumu par to, ko mēs nodarbinām, kā mēs to darām. Nu, tā ir, ka daži labi no viņiem ir vīrieši tādos profesijās, kurās nevis sievietes negrib strādāt. Man vairāk uztrauc tas, ka man uzdos jautājums, ko jūs nodarbināt un kādu zimumu viņi ir. Un, un tad tiks secināts, es redzu, ka jums te ir daudz uh, pierādījumu tam, ka jūs neievērojat līdztiedzību un līdztiesības. Uh, princips, un es zaudēšu kaut kādu tiešo maksājumu, tāpēc vien, ka es nenodarbinu pietiekoši daudz sieviešu, un tas ir tiešām pamats bažām. Es gribētu uzdot šo jautājumu. Uz ko tas viss vēd? Ko jūs gribat panākt, un kāpēc jūs gribat nodarbināt vairāk sieviešu, nekā viņas pašas vēlas tur strādāt? Paldies! Tak, Paldies! Tas bija pēdējais runātājs, un tagad es došu vārdu vai nu no Jēglas kundzei un tad ekspertēm. Šķiet, ka tā arī būs. Labi, nē, dosim vārdu vispirms ekspertēm. Dāmas, kura no jums pirmā vēlētos izteikties un atbildēt uz jautājumiem? Um, decided I'll go first mēs esam nolēmuši, ka es būšu pirmā runātāja, jo likās, ka vairāk par lauksaimniecību tika uzdot papildus jautājumu. Un es uh, tādā kārtībā, kā viņi tika uzdot atbildējuši. Paldies par visiem komentāriem un jautājumiem par attiecībā uz pēdējo. Uh, Eh, pēdējo, kur vīrietis eh, uzdeva jautājumu un izteicās ļoti labi. Argumenti jums ir, un tas ir ļoti svarīgs jautājums, kādēļ eh, jāskatās uz dzimumu vienlīdzību. Bet īstenībā mēs uzdevām jums jautājumu. Kāpēc jūs uh, uh, paceļat šo jautājumu, paceļat tādā balsī un, un, un tā satraucaties uh, par šo jautājumu? Uh, nu, tas, tas arī ta, tajā slēpjas arī atbildi. Jā. Attiecībā uz otro pīlāru mums ir nepieciešams vairāk, jau, vairāk papildi informācija gan par um, vidi uh, un um, rū, rurālo pol, laukla rajonu politiku, gan arī pilsētvidas politiku. Uh, Atbildi Terabēlas kungam attiecībā uz visu to jautājumu, kā, pa, kā eh, dzīves biedri un dzīves draugu kopīpašums, jeb īpašums sadalīšana. Mums būtu nepieciešams arī vairāk izpratnes un padziļināta izpēta attiecībā uz pirmslaulību eh, nolīgumiem, kā arī par to, kas notiek ar sievietēm, lauksaimniecēm, pēc tam, kad uh, notiek laulības šķiršana, arī um, kultūras atšķirības attiecībā uz um, lauksaimniecības profesijām, jeb laukus. Um, lau, lauksaimniecībā iesaistītajām mm, profesijām un vai tu par to, vai KLP tas būtu ie, Eh, iekļaujams. Attiecībā uz Ungārijas jautājumu, jā, mēs abas, eh, gan es, gan mana kolēģi, esam bijuši um, uh, arī Austrum Eiropā, lai balstītu savu analīzu uz tiem, bet, bet jums ir pilnīga taisnība, ka, lai saprastu, um, vecajās dalībvalstīs esošās Um, sievietes lauku rajonos un uh, vecajās dalībvalstīs. Mums, protams, ir nepieciešama vēl papildus uh, dati. Un arī atšķirās sieviešu stāvoklis vienā jaunajā dalībvalstī no otras un tāpat vienā vecajā dalībvalstī no otras. Un arī šeit ir būti nepieciešama datu salīdzināšana, pietiekami dati un ir notikusi pietiekami daudz dzimumu, tāda segregācija, uh, lai mēs uh, pie šiem jautājumiem strādāt un, un, un tos uzklausītu. Vēl tika uzdots jautājums attiecībā par to, kāpēc mums ir nepieciešams palielināt sieviešu īpatsvaru uh, lauksaimniecībā. Manuprāt, tāpēc, ka ir nepieciešama šita sabalansētība. Bet atkal, atkal ir jau tāda pre, pretruna, va, uh, kāpēc, priekš kam attiecībā uz pensiju saņemšanu Eh, sievietēm, kuras nav strādājušas eh, algotu darbu lauksaimniecībā. Atkal šeit mm, ļoti daudz, kas ir izmainījies pēdējo divu gadu laikā, un eh, man, diemžēl, nav pieeja šiem te oficiāliem datiem par to, kā sievietes lauksaimnieces var uzkrāt sev prē, pensiju. Attiecībā uz īriju kur 6% lauksaimniecībā, lauksaimniecības uzņēmēju ir sievietes, bet kur lielākā daļa no jaunajām uzņēmējām lauksaimniecībā savukārt ir sievietes. Es nedomāju, ka vēl kāds vēlas vēl papildus birokrātiju vai papildus regulējumu. Uh, dzimumu līdztiesībai, jeb līdzpastāvībai lauku rajonos, bet tas nenozīmē to, ka mēs nedrīkstam un ka mums nevajadzētu paturēt šo jautājumu prāto. Es domāju, ka ļoti labs bija uh, šis te piemērs attiecībā uz sievietēm vetārstiem laukos. Uh, jā, uh, tas arī mums jāpatur prātā, tad, kad mēs domāsim par m, mm, paplašināto vai pārstrādāto KLP. Jā, es uh, negribu arī apgalvot, ka sievietes nav ieinteresētas strādāt uz uh, mehanizatoriem, uh, me, mehanizētiem darbarīkiem, uh, ka tā ka tā nevarētu būt pilnīgi taisnība, ņemot vērā arī to uh, modernizāciju un tā tālāk, bet atkal šeit mums ir piet, nav pietiekami daudz mm, dokumentu un pietiekami daudz papildus informācijas. Paldies, un tagad došu vārdu Betīnai. Paldies! Es laikam nevarēšu atbildēt uz visiem jautājumiem vienam, pē, eh, katram pēc kārtas, bet uh, kopēji atbildot uz jūsu jautājumu, kāpēc dzimuma līdztiesība um, uh, lauka rajonos ir tik svarīga. Tā Tas ir tieši tāpat kā kāpēc dzimuma līdztiesībai vai uh, cilvēktiesības ir svarīgas vispār pasaulē. Es domāju, ka tas ir tāpēc, ka mums ir jāpatur prātā, un daudz no jums jau ir to, te, to teikuši, tas ir ne tikai sieviešu dēļ, tas arī ir vīriešu dēļ, uh, teritoriālās kohēzijas vai lauku nākotnes vārdā mums ir nepieciešams paturēt sievietes laukos par viņu darba, um, dzīves kvalitāti un viņu profesionālās izaugsmas vārdā. Uh, Mums uh, ir jā, par to jārunā, jo mēs nevaram gaidīt, ka sievietes bezgalīgi uh, paliks uh, kaut kādos uh, lauku nostūros, uh, bez, uh, bez pieejas transportam, bez um, apmaksas par viņu darbu un tā tālāk. Tas, protams, arī ir pilnīgi taisnība attiecināt šo mm, lietu arī uz vīriešiem, bet, nu, jaunā paudze noteikti neizaugs bez sievietēm, un īrijā ir šāda te šāds pētījums, uh, kur Eh, kur jūs jau teicāt, ka vīriešu pasnā, pašnāvību skaits ir eh, daudz lielāks eh, tieši lauksaimnieku vidū. Jā, tāpēc, ka tie, kas palika laukos, tie bija vīrieši, jauni vīrieši, mantinieki, kas mantoja šo zemi, tādējādi tika piesiet pie šīs zemes, un kas arī tieši tādēļ, ka lauku rajoni bija atstumti, nomaļi, ka viņiem nebija nekāda pieeja infrastruktūrai un tā tālāk, ka notika šie pašnāvību gadījumi, un ka tas ir tik, tik Eh, milzīgs cipars un ir nepieciešams kvalitatīvs eh, pētniecības darbs, bet diemžēl tas, eh, tas kas mums šobrīd ir, nav vienlīdzīgi izplatīts visā Eiropā. Mums ir ļoti maz periferālo Eiropas reģionu izpētes kā arī jauno dalību valstu izpētes. Mums, un tas ir tieši tādēļ, ka šie reģioni un rajoni ir tik nomaļi. Mums nav tiešo iespēju, ja ir ārkārtīgi ierobežot līdzekļi, lai nosūtītu uz turieni um, statistikas vācējus, kuriem vis, vis, uh, Eh, ticamāk tieši ar kājām vai automašīnu jādodās un eh, aci pret aci jārunā ar šiem cilvēkiem, lai tad arī pierakstītu viņu atbildes, tādējādi dotu mums pamatu uz kā celt uh, eh, savus tālāko pētniecības un analīzes. Some... Un visbeidzot, man liekas, ka jau Jēglas kundze atbildē, kas tam arī kundze no uh, Ziemeļīrijas teica, ka sieviešu organizācijas spēlē ārkārtīgi lielu lomu, ne tikai tādēļ, lai sievietes sajustos labāk, vienotāk, sadzirdētas, kopīgākas šajos reģionos, bet arī tādēļ, lai tās kopā kā organizācija tiktu skaļāk sadzirdēt, jeb labāk sadzirdēt. Es zinu, ka, mm, piemēram, Holandē to loma ir ārkārtīgi liela, bet es nedomāju, ka uh, citos uh, reģionos un citās Eiropas eh, valstīs šīs sieviešu grupas, jeb organizācijas, nu nav tik ļoti sadzirdētas, ka viņas kopā plecu pie pleca cīnās par izdzīvošanu, nevis par tikšanu sadzirdēt. Visvairāk jau tādēļ, ka viņām jau nu, nav nekādi papildus finansiāli līdzekļi. Viņas arī nevar pretendēt vai ļoti bieži nepretendē ne uz kādu finansiālu palīdzību un tā tālāk. Bet arī to mums būtu nepieciešams uh, mainīt. Un pateicos par jūsu interesi un ļoti saistoši man būt šeit un interesanti. Tak. Paldies, tagad došu vārdu. Jēglas kundzei bija ļoti interesanti o, uzklausīt jūs abas, un es ceru, ka jūs arī turpmāk turpināsiet savu pētniecību, it īpaši attiecībā uz perifērajiem rajoniem. Došu vārdu Jēglas kundzei kopsavilkumam. Paldies, priekšsēdētāji. Es. Uh, runājot par statistiku, to es jau pieminēju. Es uzskatu, ka statistika ir vajadzīga, taču es eh, gribētu norādīt, ka uh, zemniekiem nav vajadzīga statistika, viņiem ir vajadzīgi risinājumi, un tie mums ir jāatrod. Statistika ir uh, birokrātisks pasākums. Un, uh, un uh, visu. Galu galā debate ir uh, vērsta lielā mērā uz sievieti zemnieci, uz sievieti uzņēmēju. Taču uh, mums vajadzētu atvieglot sieviešu situāciju laukos. Es esmu precējusies ar zemnieku, taču uh, es neesmu darījusi nekādus smagos lauka darbus, un es arī priecājos, uh, ka to visu padara mans vīrs. Sievietes uh, var tikt noslogotas, un viņas arī atļauj sevi noslogot. Un uh, jākoncentrējas, un pie tā es uh, lūkšu arī piestrādāt cītīgi visus kolēģus, jākoncentrējas uz sieviešu situāciju lauku apgabalos. Es pati esmu no Bādenes Vīrtenbergas. Tur praktiski nav iespēju veidot kaut kādas reģionālas programmas. Mēs atsaucāmies uz otro pīlāru, taču nekā tāda nav mūsu federālajā zemē. Uh, Protams, ir reģionālais konteksts, taču mēs nedrīkstētu koncentrēties uz kaut kādu vienu vai otru aspektu. Mēs kā lauksēmniecības komiteja runājam par otro pīlāru. Un eh, es eh, zinu, ka daudzās dalību valstīs saistībā ar šīs programmas otro pilāru ir daudzas burvīgas programmas. Piemēram, Itālijā sievietes var ar, ar, ar par noteiktu samaksu var uh, norganizēt uh, bērnu pieskatīšanu. Un uh, es esmu no Badenas Virtenbergas, un tur būtu svarīgi, lūk, šādus te projektus akcentēt. Ir jāpadara lauku apgabalus eh, interesantus eh, sievietēm. Un arī, kas tad rūpēsies par tiem vecākajiem cilvēkiem, ja sievietes aizceļos no lauku apgabaliem? Arī Arī šeit ir problēma. Un eh, jau tagad es esmu saņēmusi eh, ziņas no sieviešu asociācijām. Mēs nevaram gaidīt tikai uz viņiem, bet es eh, lūdzu jūs runāt ar tām apvienībām, ar kurām jums ir kontakti, ko mēs varētu darīt, lai padarītu pašreizējo ietvaru labāku. Uh, Mums ir jācīnās par otro pīlāru šeit lauksaimniecības jomā un arī saistībā ar lauksaimniecības budžetu ne tikai šajā komitejā, bet arī parlamentā kopumā. Te ir daudz interešu, tāpēc mums ir skaidri jāpastāv par savējām. Šeit mēs uh, vienkārši pienesam savu artavu un kopumā gan jau kaut kas sanāks. Es pateicos jums un ceru uz produktīvu sadarbību. Jā, tak, to skavīju. Paldies! Ar to arī beigsim šodienas darbu un rīt mēs atsāksim pulksten deviņos. Es atvainojos pulksten desmitos, bet koordinātoru sanāksme būs deviņos. Tie, kari, kuri nav koordinātori, tiem jāierodās šeit tikai pulksten desmitos, kad turpināsim darbu. Ar labvakaru!